Kolēģis! Labrīt, kolēģi! Saka priekšsēdētājs Simpson kungs. Atvainojos par nelielu aizkavēšanos. Galvenokārt sastapāmies ar problēmām nokļūt no pirmā stāvu uz šo trešo stāvu. Nākošais darba kārtības punkts ir priekšstādātāja paziņojumi par koordinātoru sanāksmes pieņemtiem lēmumiem. Pirmkārt, mm, komisijas uzstāšanās bija šai sanāksmā, sanāksmē un EASAS uzstāšanās. Par lidojumu laikiem Eiropas Savienībā koordinātori ņēma vērā sniegto informāciju, un mēs, protams, vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, tad, kad oficiāli būs sākusies komitoloģijas procedūra. Par referentu iecelšanu bija daži instāvu ziņojumi, par kuriem tika pieņemt lēmumu. Viens bija par komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības ārējo aviācijas politiku. Vienošanās bija par Eiropas tautas partiju. Par... Otra lieta bija uh, Eiropas nākotnes mobilitāte, inovācija un uh, pētniecība, to piešķirām zaļajo, zaļajiem. Tālāk Eiropas saimnības jūrniecības politika ar uh, jūrniecības uh, ilgspējīgu attiesti, attīstību. Uh, Tālāk eh, tika pieņemts lēmums ne, nerīkoties attiecībā uz uh, attālinātās um, pilotu vadības sistēma. Un tad par Eiropas elektronisko muitas dienestu izmantošanu pašinstīvu ziņojums tik piešķirs Eiropas tautas partijai. Tik saņem dokumenti informācijai 2011. gada budžeta izpildes pieņemšana, tai rotēšanas sistēma Zaļajiem ir 2011. gada Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildes pieņemšana Aldes grupā. Grupas ziņā būs Cezara, Jāsa un citas Eiropas Savienības aģentūras to budžeta izpildes pieņemšana. Pieņemam lēmumu nerīkoties attiecībā uz padomis lēmumu par aiz, aizjūras zemju asociā, Eiropas Savienības aizjūras zemju asociāciju nolīgumiem. Tad regula par reģionāls attīstības un sociālo fondu nav nekādas lēmums pieņemts. Eh, tas ir nerīkosimies eh, par eh, tīkliem, tīkliem un tā tālāk par komunikācijām autoceļu transporta jomā. Runājot par punktu sistēmu, liberāļi piedāvāja atjaunināt punktu sistēmu, palielinot katrai grupai punktu skaitu par tik daudz, cik šai grupai ir pilntiesīgi locekļu komiteja. Četrām grupām līdz ar to ir sanāk viens punkts. Un koordinātu, koordinātoru ierosinājums ir atjaunāt šo punktu sistēmu un palielināt punktus. Uh, atbilstoši katras grupas pilntosīgo locekļu skaitam. Zaļie balsoja pret šo lēmumu. Yeah, yeah, you, Mike. Jā, Maikla, pēc bija mirkli varēs izteikt. Tātad zaļie balsoja pret šo lēmumu. Mēs izskatījām vēl citu punktu piešķiršanas sistēmu, kādu ierosināja zaļie, taču koordinātori pieņem lēmumu palikt pie pašreizējās sistēmas tahogrāfi, otrā lasījuma vienošanās referentam tika dots mandāts uh, atklāt vadīt sarunas ar Kipras prezidentūru, pamatojoties uz parlamentu pirmo lasījumu un pilnīgi iesaistot ēnu referents komitoloģijas jaunumu. Uh, biletens tika izplatīts attiecībā uz TNT ikgada darba programmu koordinātori saņēmuši uh, informāciju no komisijas un ņēma vērā komisijas pārstāvis sniegto informāciju. Runājot par citiem jautājumiem, eh, komitejas priekšsēdētāju konferencei nosūtītā vēstule eh, tika apstiprināta vēstule, vēst, tika apstiprināts priekšsēdētāju vēstules eh, priekšlikums šai priekšsēdētāju konferencei attiecībās nacionālajiem parlamentiem. Ārējās ekspertīzes projekti koordinatori vienojās, piekrita pieprasīt projektu ehm, projektam 2012. gada budžeta cikla laikā. Un citi projekti tiks izmantot 2013. gada budžeta kontekstā. Uh, tehniskās attīstības un uh, īstenošanas um, analīze attiecībā uz datu izmantošanu, analīze tehniskās attīstības un uh, attīstības ziņā alkometrim un tad arī transports uh, attālinotos reģionos. Nākošajā komitejas sanāksmē koordinātori izskatīs iespēju pārlikt balsojumu uh, lidostu pakotnēm atlikto tātad uz pirmdienu 12. novembrī. Taču nav iespējams panākt šādu vienošanos. Daži referenti un arī daži koordinātori nevar būt klāt šai sanāksmē. Līdz ar, tie, līdz ar to ierosinājums, kas nāca no Eiropas Tautas partijas, bija tāds, ka balsojums par šiem ziņojumiem tiks pārlikts uz pulksten 15. otrdienu 6. novembri. Tātad mēs pulksten 15. 6. novembrī sāksim balsojumu par lidostu pakotni. Un to, kas bija paredzēts pēcpusdienā, pārlikt to tad uz eh, rīta pusi, lai tad eh, referenti un ānu referenti varētu panākt savu veidu kompromisus vai vismaz eh, izdomāt, kāda būs struktūra, jo ir apmēram tūkstots grozījumu. Eh, man patiesībā labāk patika tātad eh, balsot vispirms par šiem tūkstošu grozījumu lidots pakotnē. Uh, Un pēc tam par pārējo, taču man tas likās, taču man šķiet tas būs grūti, bet uz 12. novembri mēs to nevarējām pārlikt, un līdz ar to nākošais ierosinājums bija pārlikt šo balsojumu 6. novembrī, sākot no pulkstiem 15. Tad arī būs balsojumi. Tātad Kramer kungs un tad Laikfrīds kungs. Ja jūs teicāt attiecībā uz punktu sistēmu, ka mēs iebildām, un es teikšu vēl skaidrāk. Pirmkārt, mēs sacījām, ka mēs šo sistēmu negribam mainīt, un otrs puses redzam, ka tā tiek mainīta acīm redzot redzam to, akal, atkārtojamies, ko Kalas darīja ar milzu uh, smagām mašīnām. Rakstīts viens, bet mēs darām citādi. Atkārtoju. Tad, kad visām grupām būs nula punkti, tad mēs atgriežamies pie sistēmas, bet tagad neviena grupa politiskā vēl nav nonākusi pie nula. Un mēs redzam izmaiņas, tāpēc, ka četrām grupām ir pa punktam, tas ir vērsts pret mazajām grupām, tātad pret mums. Tātad es prasu. Uh, pieprasa, ka pad, uh, sekretariātam ir jāpārbauda šī novirze no noteikumiem. Šie noteikumi bijuši spēkā visu sasaukumu laikā. Mēs tos nevaram grozīt tikai tāpēc, ka kādai uh, grupai e, tas nāk pa labu. Maķi Grošs jau diezgan skaidri pateica, mums no nu tā ir iegums, kāpēc lai būtu pret. Mums savukārt nav no tā iegums, mēs esam pret. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka mums ir noteikumi uz visu sasaukumu laiku, un tos nevar kaut kad pa vidu patvaļīgi grozīt e, ar vairākumu. Lūdzu pārbaudīt šo lietu. E, mūsu noteikumos skaidri ir ierakstīts E2, <clears throat> angļu valodā es citai. Tātad jauni punkti attiecībā uz jaunu uh, uh biedru status tiks uh, pēc, uh, tad, kad viss punkts ir izlietojuši savus punktus, uh, piešķirt. Uh, tā ka visiem būs nulle. Un līdz šim nevienai grupai nav nulle punktu, un mēs tāpat kaut kur pa vidu patvērīgi grozam sistēmu. Es to nevaru pieņemt. Rules. Labi, nu īstenībā tādu formālu noteikumu nav par to, kā piešķirt punktus. Katra komiteja to dara atšķirīgi, un mūsu gadījumā tas ir koordinātoru lēmums, kā mēs to darām. Un uh, mēs Eh, tas, ko apspriežam šodien, ja tu pareizi atceries, ir Lībe komitejas priekšlikums, un mēs nevaram to izmainīt. Un mēs vienojāmies par to, ka, ja trīs vai četras grupas vienojās par vienu punktu, tad eh, mēs varam kaut ko mainīt. Bet nu, katra komiteja strādā savādāk. Es zinu, ka zaļie pret to iebilst, un mēs to ņemsim vērā, taču dienas beigās, kad mēs pārbaudījām, ko par to domā AFCO komiteja, tad lielākā mm, vairākuma daļa ir jāņem vērā. Un vairākums, vismaz man tā šķiet, es pieņemu, E, vairākums uzskata, ka ir jāmaina mūsu noteikumi par vienu punktu, ja ir trīs vai četras grupas, kas ir par vienu punktu, tad mēs pārskatām e, šo jautājumu. Nu, mēs varam formāli balsot, un man tas liekas pilnīgi bezjēdzīgi, jo es zinu, kāds būs rezultāts. Uh, taču, protams, es ņemšu vērā tavu sūdzību un to, ka tu gribi balsot pret. Es, eh, es ņemu arī vērā to, ka ir vēlēšanās palielināt eh, punktu skaitu. Maisners kundze vai par šo pašu? Tieši tā, par šo. Eh, vakar es nevarēju piedalīties sēdē, bet es gribēju pasakīt, ka es to ierosināju, kaut gan tas nenāk mums pa labi. Es esmu vienā no lielajām, ja ne pašā lielākā grupā, uh, es pamanīju tādu fenomenu, ka ir grupas, kas nemaz neizlieto savus punktus, piemēram, nodevu sistēmai, lai gan tas ir interesants jautājums, jo visi gaida tā kā uz otru. Tad es domāju, ka mums ir jāatrod cīs sistēma, kaut kāda labāka sistēma, eh, lai šis svarīgais darbs tiktu padarīts un punkti tur tiktu iztērēti. Tāds eh, bija mans apsvērums tam pamatā. Otrakārt, ir grupas, kas nekad neuzņem ziņojumus un, un ir uzkrājuši divus punktus, un man liekas, ka šī situācija nav uh, E, pozitīvi vērtējumi, jo šīs grupas nekad nenonāks pie nulles, jo viņi neuzņems vienkārši ziņojums. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs visā, vismā veiksmīgi sadarbojamies. Par šo punktu sistēmu ar vienu izcējas jaunu strīdu ļoti žēl, jo īstenībā mums taču visiem vajadzētu būt interesētiem e, sadarboties veiksmīgi, un uz to arī ir man centieni bija vērsti. Es domāju, ka <clears throat> lai kas notiks Tālāk mums ir jāizlem par to, kādu punktu piešķiršanas sistēmu jūs gribat. Nu, un par to mēs runājam. Labi, Maiklu, nu izsakies, bet īsi. Tomēr gribu vēlreiz sacīt. Atsevišķās komitejās ir dažādi noteikumi, bet, ja reiz esam tos pieņēmuši, tie ir spēkā visam sasaukuma periodam. Tos nevar grozīt kaut kad pa vidu. Es šo sistēmu apzinos, bet tā īstenībā nav vairs aktuāla, jo šajā sasaukumā tāpat mums vairs nebūs kārtas ziņojumi. To var uh, abas lielās grupas viena ar otru risināt un viss kārtībā būs miers, bet mums vairs nebūs nekādas iespējas. Tā tas būs. Okay. I, I the... Es nepieņēmu to, ka nedrīkst mainīt noteikumus. Katra komiteja var izlemt, ko tā grib darīt ar saviem uh, punktiem. Pietiek, Mēkl, par šo jautājumu. Uh, beigsim par to runāt. Lai Frīda kungs, vai jūs gribat vēl kaut ko piebilst? Yes, thank you very much. Jā, liels paldies priekšsādātāju kungs. Man ir jautājums. Man šķiet, ka ir ļoti labi, ka mēs izmantotu pēcpusdienu, lai runātu par lidostu pakotni, jo tiešām grozījumu ir ļoti daudz un tā ir diezgan tāda sarežģīta situācija. Taču eh, es gribēju pateikt, ka, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs pārceltu mm, debates par grozījumiem uz otrdienu pirms balsošanas. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet tādā veidā mums paliktu vairāk laika, lai iepazītu, iepazītos ar grozījumiem. It's, yeah, possible. nu, iespējams ir viss, ko jūs gribat. Ja jūs gribat no rīta izskatīt grozījumus un balsot pēcpusdienā, lūdzu, taču es esmu nobažījies par ko citu. Man liekas, labāk būtu pirmdien to debatēt. Jo es esmu nobažījies par šo balsošanas sesiju. Jo en, e, Envi komiteja mūs jau ir diezgan daudz kavējusi, nu, un es baidos, ja mēs uh, pārliekam to visu uz pēcpusdienu, balsošanas pēcpusdienu, man šķiet, ka varbūt tur tajā balsošanā neviens tik ļoti neiedziļināsies. Nu, tomēr, ja jūs vēlaties to darīt, un, um, Tad labi, bet es dotu priekšroku, ka viss paliek kā ir. Kramerkungs. Izskanēja priekšlikums atlikt šo balsojumu uz 12. novembri. Vai kas ar to priekšlikumu noticis? Tas nav iespējams, vai kā? Maikl, kad es sākumā runāju par šo punktu, tad es teicu, ka mums ir problēmas ar 12. novembri, tāpēc, ka referenti nevar ierasties. Uh, un arī ēnu referenti nevar ierasties, arī priekšsādātājiem ir grūtības ierasties. Nu, labi, varbūt bez manis jūs te varētu iztikt. Līdz ar to mums ir objektīvi iemesli, un mēs par to vienojāmies koordinātora uh, sanāksmē, ka mēs balsosim 6. novembrī, ot, uh, otrdienā pēcpusdienā. Labi. Uh, Tas nu būtu par koordinatoriem tagad. Par punktu sistēmu mēs jau izrunājām, bet par visu citu jums jautājumu nav ļoti labi. Tad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Fidansas kunga turisma darba grupa. Es vēlētos jums atgādināt, kolēģi, ka konstitucionālā sanāksme ar turisma darba grupu, kas notika jūlijā, bija <clears throat> ļoti svarīga. Jūs atceraties, ka darba grupa tika izveidota balstoties uz parlamenta rezolūciju, un mēs lūdzām Fidances kungu sagatavot ziņojumu projektu, lai mums pasāstītu par to, cik tālu tur tagad tā situācija ir. Nu, lūdzu, finanses kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar jūs droši vien saņēmāt uh, manu darba dokumenta uzmetumu. Man nebija īpaši daudz laika, lai to rūpīgi sagatavotu. Uh, Tāpēc, um, diemžēl, jūs nesaņēmāt tulkojumu šim dokumentam. Man tas bija jānos, jānosūta angliski. Tomēr es mēģināju īsi aprakstīt, kas šajā um, uh, dokumentā ir. Nu, kā jau mēs apspriedām pirmajā. Um, turisma darba grupas sanāksme, tad um, es vēlos atgādināt, ka šis ir darba dokuments, kurā tiek noteiktas, kādas ir prioritātes un kādas ir konkrētās darbības, kas jāveic, lai noteiktu mūsu prioritātes. Lūk, tad, kad jūs lasāt šo dokumentu, ir jāpatur prātā tieši šīs prioritātes un konkrētās darbības. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas iesūtīja savus komentārus. Un um, gala versijā es noteikti arī papildināšu šo dokumentu ar jūsu priekšlikumiem. Uh, Tāpat arī Eiropas komisijas pārstāvji šeit bija tieši no turisma direktorāta, un to arī mēs ņemsim vērā. Bet tagad es tā punktu pa punktam izskatīšu visu dokumentu. Es šo darbu dokumentu sadalīju piecos prioritāros sektoros. Vispirmām kārtām kooperācijas veicināšana. Kā jau tas vairākas reizes tika teikts, iepriekš ir nepieciešams, lai dažādie eh, turisma politikas līmeņi, gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī, veicinātu sadarbību starp institūcijām. Tāpēc arī tika izteikts eh, šis konkrētais priekšlikums, Proti jau uz nākamo uh, komitejas sesiju novembrī norunāt tikšanos ar uh, komisijas vicepriekšsēdētāju Tajānī kungu un arī tikties ar um, prezidentūras valsti, kas mm, mūsu gadījumā nozīmē tikties ar Kipras prezidentūru, kaut arī tas jau būtu prezidentūras beigās. Vai arī mēs varam organizēt tikšanos mājā jau ar jauno prezidentūru, bet nu tas būtu jau tad nākamajā gadā. Tāpat ir paredzēta virkne tikšanos, kuras mēs varam norganizēt paralēli ar um, e, transporta ģenerāldirektorātu. Lai mēs zinātu, ko viņi dara. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams veicināt turisma attīstību taču mums nevajadzētu pārcensties ar kaut kādām teorijām. Vajadzētu paskatīties, ko ir jau paveikusi komisija, un tad vajadzētu atbalstīt komisiju tajā, ko komisija jau dara, un nevajadzētu zaudēt laiku vienkārši tukšās debatēs par lietām, kas jau tiek īstenotas praksē. Tālāk. te mums būtu jāņem vērā arī metodes, kādus mēs izmantojam, nosakot prioritātes. Un tas nozīmē, ka mums nepietiek tikties tikai šeit transporta komitejā. Mums ir arī jāorganizē sanāksmes, kurās mēs darām zināmu, ka mēs esam noteikuši Mm, prioritātes, un šīs sanāksmes ir jāorganizē ar citām parlamentu komitejām. Un tālāk jāatzīst, ka turisms ir ļoti svarīgs sektors, jo tā ir tāda uh, horizontāla nozare, kas ir uh, saistīta arī ar citu komiteju darbu. Uh, Un tāpēc mums vajadzētu pastāstīt, ko darām mēs paši, un arī uzzināt, ko dara citas parlamenta komitejas. Un te man nāk prātā diskusija, kas notika ITRE komitejā par programmu Kosmos un par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kur uh, tika paredzēts atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojās ar turismu. Un, un um, arī mēs varētu to atbalstīt. U, tālāk Um, mm, es gribētu runāt par manis sagatavotā dokumenta otro punktu - veicināt turisma pieejamību visiem. Ā, apakšpunkts tieši par pieejamību. Runa te ir. Šī ir arvien vairāk, mm, šī tēma ir arvien nozīmīgāka, un mūsu komitejā mēs varētu daudz paveikt par to runājot. Tālāk vēl ir jārunā par turisma sezonām, tas ir B apakšpunkts. Jo tie, kas piedalījās Krētas sanāksmē, tie zina, ka šis bija viens no galvenajiem uh, jautājumiem, tāpēc, ka uzņēmumi nevar izdzīvot, ja tie var strādāt tikai pusotru vai divus mēnešus gadā. Tāpēc ir jāmēģina atrasināt šo sezonu problēmu. Un noteikti ir nepieciešams eh, spērt kaut kādus soļus, kas būtu līdzīgi Kalipso programmai, jo Kalipso šogad beidzās. Mums ir nepieciešams to ko, ar kaut ko aizstāt, lai atrisinātu problēmu ar um, turisma sezonām. Es domāju, ka mēs varētu palīdzēt, eh, piemēram, cilvēkiem, kam nav tik daudz eh, finanšu līdzekļu, uh, mēs varētu viņus mudināt eh, ceļot, tad, kad nav turisma sezona, tādējādi tas būtu izdevīgi visiem. Un eh, es gribētu um, Mm, izvairīties tikai no vienas lietas, ka šeit tiktu atkārtots tas, kas jau ir vairākas reizes sacīts. Mums te jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem. Tālāk, trešais punkts manā darba dokumentā ir dažādošanas uzturēšana. Proti, tas nozīmē, ka ir jāpiedāvā ļoti daudz dažādi turisma maršruti un dažādi turisma veidi. Uh, jo tas ir Eiropas turisma piedāvājuma pievienotā vērtība. Un mūsu pienākums ir atbalstīt šo dažādību. Mums ir jāsastrādājās ar ieinteresētajām pusēm, lai varētu palīdzēt iesaistītajiem un mēs varētu arī sniegt atbalstu specifiskiem eh, sektoriem, piemēram, lauku turismam, uzņēmēja darbības turismam. Te mēs runājam par KLP, par otro pīlāru. Un tas ir saistīts ar um, turismu. Nu, te es vēl varētu minēt dažādus piemērus. Uh, Tālāk, ceturtā prioritāte - jaunu strāvu piesaistīšana. Mm, vispirms te es runāju par vīzu politiku, un te mums ir jārunā par to, ka ļoti strikta vīzu politika noteikti Eiropu noliek uh, neizdevīgā situācijā salīdzinot ar pārējo pasauli. Tāpēc pagājušā gada ziņojumā mēs jau izteicām atbalstu vīzu izsniegšanas procedūras vienkāršošanai, uh, Īpaši tas attiecās uz BRIK valstīm, proti uz Brazīliju, Krieviju, Indiju un Ķīnu. Un būtu nepieciešams tikties arī ar Spirelī kungu un apspriest šo plenāru sesijā Tieši runājot par Eiropas Savienības vīzu politiku, kas ir komisārs Malstrēmas pārziņā, ja nekļūdos. Un arī Tajana kungs, kā atbildīgais par turismu, te varētu tikt iesaistīts. Līdz ar to būtu svarīgi, lai viss parlaments iesaistās ne tikai mūsu komiteja. Tālāk otra apakšprioritāte ir Eiropas kā turisma galamērķa um, attīstīšana. Un mums pie tā parlamentā ir jāstrādā. It īpaši ir jārada European brand, tas nozīmē Eiropas zīmols, un tas nozīmē, ka mēs investējam kvalitātē, jo kvalitāte plus dažādība tā ir pievienotā vērtība, ar kuru mēs varam nākt klajā, salīdzinot ar pārējo pasauli. Te es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmām kārtām Te mēs varam runāt par klasifikācijas sistēmu un par marķējumu. Mēs varētu piešķirt īpašu marķējumu, kas būtu visiem turisma uzņēmumiem vienāds un tiktu paredzētas kaut kādas minimālās kvalitātes normas, kas, ja tas tiek izpildītas, tad uzņēmums var saņemt šo um, um, marķējumu. Un es domāju, ka mums nevajadzētu atkārtoties un darīt tieši to pašu, ko dara komisija, jo komisija jau arī strādā pie šī jautājuma. Un mums uh, noteikti vajadzētu tikties ar komisijas pārstāvjiem, lai paskatītos, ko viņi dara. Tad mums ir vēl kāda problēma, proti z, eh, kā notiek. Um, uh, viesnīcu klasifikācija, jo nav kopīgas sistēmas. Jo, ziniet, Lampadūzas salā četru zvaigžņu viesnīca nav tas pats, kas četru zvaigžņu viesnīca Romā. Uh, un vajadzētu tomēr šo sistēmu vienādot, tāpēc ka citādi klienti nonāk tādā neskaidrā situācijā. Un es domāju, ka mums ir jānonāk pie konkrētas sistēmas. Un visbeidzot, pēdējais priekšlikums attiecās uz resursiem kā jau uzsvēru savā darba dokumentā, turisms dzīvo no resursiem ko mēs kā Eiropas Savienība piešķiram ar struktūra fondu palīdzību un ko nododam reģionālo un nacionālo iestāžu rīcībā bet mēs esam pārliecinājušies par to, ka reizēm tas nenotiek. Fondi tiek piešķirti it kā turismam, bet patiesībā tie tiek izmantoti dažādām kampaņām, kas nevienmēr ir vajadzīgas. It kā būtu jāfinansē turisms, bet eh, patiesībā tiek izbūvēta kaut kāda vietējā infrastruktūra. Un eh, tas nozīmē, ka mums par šo jautājumu būtu sīkāk jāparunā. Vēl viens aspekts finanšu jautājumā. Attiecās uz eh, programmu kosme it īpaši. Un te mums ir paredzēts noteikts budžeta apjoms, lai atbalstītu mazos un vidējos turismu uzņēmumus. Nu, un tagad jau noslēgumā es vēlētos pateikt eh, priekšsādātāju kungs, ka ir vēl trīs svarīgas tēmas - profesionālā apmācība E, jauno tehnoloģiju attīstība un ilgtspējība. Mums ir jāspēj atbildēt klimata pārmaiņām ar ilgtspējību. Šīs trīs tēmas nav izskatītas, jo par tām pagaidām ir ļoti grūti runāt. Pār jaunajām tehnoloģijām pašlaik ir izveidota darba grupa, kas pie tā strādā. Tāpēc, lai paredzētu kaut kādas noteiktas darbības, ir jāzina, cik tālu ir tikusi komisija. Un tad tikai mēs varēsim izlemt, ko konkrēti darīt. Un visbeidzot. Šis ir atvērts dokuments, es gaidu jūsu komentārus Drīz jūs saņemsiet arī šī dokumenta tulkojumu savā valodā, jo daudzi no jums ar to nevarēja strādāt, tāpēc, ka nebija tulkojumu. Un es ceru, ka drīz vien mēs varēsim izveidot tematiskās darba grupas, lai beidzot sāktu konkrēti rīkoties. Paldies! Paldies! Seši runātāji grib izteikties, daži jau ir pierakstījušies, citi vēl nē. Varbūt jūs varētu tagad norādīt, kurš vēlas es, es redzu Vlasku, Danelijas kungs, Uģies kungs, Krāmer kungs, Perker kungs, Higgins kungs. Okay. Labi, Esteras kundze arī. Jūs, Vlasto kundze, esat ar numuru viens. Pirmā runātāja. Labi, šie septiņi deputāti uzstāsies, un tad mēs uzklausīsim Ortuna kungu, kurš pārstāv komisiju. Lūdzu, runājiet neilgāk par divām minūtēm. Es saprotu, ka par koordinātoru sanākšu es runāju ilgāk nekā paredzēts, bet lūdzu, Blasto kundze, jums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau sacīja mūsu kolēģis, turisms ir ļoti būtisks, svarīgs jautājums. Un šodien mūsu diskusijas uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Savienības turisma politika. Tā ir jākļūst ir reālai mūsu institūcijai, jo turisms ir svarīgs mūsu ekonomikas virzītājs. Un tai pašā laikā tas ir arī darba vietu nodrošinātājs. Pat labam, kā zināms, darba jomā ir krīzi. Mēs Eiropas līmenī esam sākuši institīvas, protams, nepieciešams attiecīgs finansējums. Šim finansējumam, kā jau tu pareizi saci, mums ir jāsniedz iespēja piedāvāt augsta līmeņa turisma preces pakalpojums. Un katrā turisma kate kategorijā ir jāparāds arī noteikts mārķējums, lai Eiropas Savienība būtu daudzveidīga turisma, daudzveidīgs turisma galamērķis Es pat varētu sacīt, ka mums ir tāds kā multitūrisms, tādai jābūt Eiropai turistu acīs. Un līdztekus tam mums jāstrādā pie tā, lai uh, uz Eiropu dodas uh, vairāk turistu un galvenokārt vēl jauni, Eiropā nebijuši turisti, tāpēc ir ātrāk jā, jānodrošina vīzas piešķiršana, lai šie klienti būtu apmierināti. Un Lībes komiteja ir ātri jā, jāizskat šis jautājums. Vēl, Karlo, es arī piekrītu tevs piedāvātajā darba dokumentā uzrādītajām prioritātēm, jo tas tad ļautu uzsvērt turisma īpatnības katrā valstī. Nu, jānodrošina ilgspējība, caurskatāmība, eh, dzīvot spēja turismam arī Francijā un tad arī jāņem vērā klimata izmaiņas, kas jau sākušas ietekmēt eh, galvenokārt īsus uzturēšanās turistiskus apmeklējumus. Jāuzsver, ka turisms ir tāda industrijas nozare, kas nav eksportējama, un tāpēc mums ir jāuzsver tas, kas mums jau ir. Tas attiecas gan uz kultūras, gan uz ainavu. Um, bagātība, kas ir mūsu rīcībā. Tas ir arī sektors, kas ir ļoti visaptvarošs. Tas attiec arī uz sportu, uz vidi, uz eh, mūsu komiteju. Tad daudz komiteju šeit var eh, darboties, un tāpēc visiem ir jāsadalīts. Paldies, Blastokundze. Danēlis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīgs redzēt, ka mūsu komiteja pirmo reizi izrāda šo institīvu, uzteicu lielos centienus, kas jau ir īstenoti. Šai jomā turisms ir būtisks mūsu ekonomikas komponents, tas nodrošina līdzekļus un darba vietas. Un citas ekonomiskās aktivitātes nevienmēr tāpat vainagojas panākumiem, kā darbība turisma jomā. Es domāju, ka mūsu komiteja var strādāt, lai rastu praktisku atbildu uz esošiem jautājumiem un izstrādāt tādas metodas, kas var būt efektīvas. Kārlo dokumentā izklāstītās prioritātes, protams, ir pieņemams, tā tad es vienkārši ne, neatkārtošu to, ka šeit jau ir izskanējis. Protams, ka mēs strādāsim pie tā vēl tālāk, eh, skatīsimies dziļāk. Es domāju, ir jākoordinē mūsu darbs ar citām komitejām parlamentā. Un te ir jādomā par organizācijām nacionāla līmenī iesaistītajām pusēm, kas darbojas turismu jomā. Es domāju, tas ir būtiski svarīgi, ja mēs vēlamies panākt efektīvu rezultātu. Un uh, Nobeigumā gribētu pieminēt divas lietas, kas manā skatījumā ir mūsu uzmanības vērtas - pieejamība un sezonal, sezonalitāte. Es domāju, attiecībā uz pieejamību mums ir vien jāpatur prātā tas, ka turismu pakalpojumiem jābūt pieejamiem, taču tai pašā laikā arī turistu galamērķiem jābūt pieejamiem arī tam ap, tiem apskats objektiem jābūt pieejamiem. Kad mēs runājam par turistu galamērķiem un, piemēram, piekrastes zonām, kas arī ir turistu uzmanības objekts, ir jānodrošina šo zonu pieejamība un jādomā, kā mēs varam iesaistīt vietējās kopienas situācijas uzlabošanā. Un nobeigumā vīzu jautājums un vīzas BRIK valstu iedzīvotājiem. Dažās valstīs ir elektroniska sistēma, un uh, daudzkārtēju apmeklējumu vīzas tiek piešķirtas visnotaļ vienkārši. Un tas, kā jau šeit izskanēja, ir mūsu prioritāte. Lielas paldies par jūsu darbu un ceru, ka tas būs lielisks darba paraugs mūsu komitē. Paldies, Uģies kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu Fidānces kunga piedāvātajam tekstam, pateicos viņam par viņu lieliski paveikto darbu. Es nedomāju, ka te vēl kaut kas būtu piebilstams. Ir bijis arī teksts Eiropa kā turismā. Uh, galamērķis. Domāju, pagājušajā gadā eh, panāktā vienošanās ir vērā ņemama, bet katrā ziņā skaidrs, ka šāda turisma darba grupa ir svarīgs solis uz priekšu. Es domāju, es tik, ne tik daudz runāju par darba grafiku, bet par to, ka tas ir jāievēro. Pastāv risks. Kā komiteja paliks 3-4 gadu laiks eh, strādājot pie šī jautājuma. Es domāju, mums ir jāiesaista visim, tā kā tam jābūt tādam kā pārnozars jautājumam. Simpsona kungs un um, grupas koordinātori ir piešķīruši turismu darba grupai tādu lomu, kas manā skatījumā varbūt varētu būt plašāka. Tātad eh, stiprināsim laika grafiku. Eh, un tad šī ikgada sanāks, kas jau programmā ir paredzēta, varētu tikt papildināt ar pārskatīšanas Eh, praksi. Komitē mēs varētu pārskatīt vairākas lietas un tad sasaukt sanāksmi, kurā tiek konstatēta pašreizējā situācija. Un tad jau tiks sagatavots uh, saturs nākošajai politikai. Krāmers, jā, paldies par ziņojumu arī no manas puses, bet dažas lietas te pietrūkst. Jūs teicāt tā, uh, eh, pa sistēmu jūs uh, cīkāk neizteiksties, bet mēs zinām, ka turisms var arī daudz ko sabojāt, iznīcināt. Tāds ir arī bijis jūsu valstī, un no tā mums jāmācās. Ļoti žēl, ka šeit trūkst šādi secinājumi. Kā ir, piemēram, ar Eiro velo? Eh, trasēm. Transeiropas tīklos tas tie nav iekļauti. Es biju Horvātijā turismu konferencē eh, pirms dažām nedēļām. Tur bija Austrijas un Horvātijas eh, tirdzniecības kameras, un viņas bija viensprāts par to, ka daļi, daži riteņceļi ir jāpagarina, <clears throat> bet Eh, to nevar darīt, teiksim, pašos kalnos, eh, bet to var darīt, piemēram, jūras piekrastē. Un par to viss bija viens prāts. Un tas taču ir ļoti pozitīvi, to vajadzētu atbalstīt. Tad arī mantojumi ceļi, heritage routes, arī Eiropas komisijas tāda ideja, eh, kur kultūras īpatnības tiktu izceltas šī bagātība Eh, <clears throat> līdzīgi tas ir arī atsevišķām dzelzceļa trasēm atsevišķām. Eh, to vajag atbalstīt. Ļoti žēl, ka tas šeit nemaz nav ņemts vērā. Ekoriturisms kopumā sasniedz tādus reģionus, eh, kurus citādi nevarētu sasniegt turisti. Tad ir arī šī koncepcija gulta un velosipēds, bed and bike. Vairākās uh, valstīs tas ir ļoti populāri un arī tas būtu jāatbalsta. Vīz jautājums. Protams, to mūsu komiteja nelēmī, <clears throat> bet padomāsim kaut vai par Kaļiņingrādu, cik sarežģīti ir e, šajā reģionā ceļot, e, e, nokļūt tajā vai arī izkļūt no tā. Tad arī darba apstākļi. Protams, turistu uzņemšanas draudzīgums ir ļoti svarīgs, tas iesākas jau lidostā, bet pēc tam arī ir tā, ka ja pret turistu laipni attiecas, viņš labprāt atgriezīsies šajā valstī. Tad <clears throat> transporta ceļi. Eh, no Triestas uz eh, Porižu bija lielisks eh, dzelzceļa trasi, kas 35. gadā tika slēgta. Un tagad to, to esam atjaunojuši, brīnišķīgi tūneļi un tā tālāk, bet virzemes šī dzelzceļa trasi ir tik šausmīgi nu, ārprāts. Tad te arī derētu ieguldīt līdzekļus, lai starpvalstu turistu attīstītu. Mēs zinām, ka velotūristi dienā tērē vairāk, Eh, atstāja vairāk naudas attiecīgā reģiona nekā autoturisti. Paldies, Mihēla. Eh, nākamais runās Pirkera kungs. Paldies, priekšēd. Karlo Finans eh, laikam vairāk gadu programmu mums ir prezentējis ar ļoti konkrētiem ierosinājumiem, pasākumiem. Paldies viņam par to. Es izteikšos par dažiem no šiem punktiem. Šī ideja par ikgadas konferenci ir saprātīga, bet <clears throat> ne tā kā kolēģis Uģies sacīja tikai beigās. <clears throat> Jāizvairās no divu eh, centienu dublēšanas. Eh, šādas konferences panākumi ir arī atkarīgi no tā, ko mēs uzaicināsim uz to. Tajā vajadzētu piedrīties, piemēram, tu, eh, uzņēmējiem, kas ir priekšzīmīgs projekts, īstenoši, piemēram, uh, turistiem ar e, pārvietošanās grūtībām, invalīdiem tā tālāk. E, Tātad e, šīs konferences pie tā jāpiestrādā, lai tās būtu tiešām veiksmīgas. Otrs, par ko es vēlos izteikties, tiek izcelta e, e, vēlme stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju globālā kontekstā. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošās analīzes un modas tendences, piemēram, uz vairāk fizisko aktivitātu turistiem. Eh, Kramerkunga priekšlikumam var piekrist. Velo eh, trases izbūvēt arī Eiropas dienvidu daļā, piemēram, ar to mēs panākam vairākus labums vienlaicīgi. Konkrēt spējas uzlabošanu panāksim arī uzlabojot eh, kvalitāti tādiem pakalpojumiem kā autobusu transportam. Kolēģis Fidāns arī par to ir izteicis ierosinājums, un tas būtu atbalstāms par konkrētu spējas atbalstīšanu. Ir arī tā, ka mūsuprāt, manuprāt, vajadzētu arī internetā atvieglot uh, dzelzceļu un autobusu biļešu pārdošanas veidu un ka var pirkt kombinētās biļetes dzelzceļiem un uh, autobusiem. Visbeidzot, uh, Es domāju, ka ja mēs gribam vienu ES turismu zīmolu izveidot, <clears throat> tad uh, ir jābūt arī šiem vienlīdzīgiem kvalitātes standartiem. Tad uz to tiešām jātiec obligāti. Nākamais runātājs Higgins. Uh, dod viņam vārdu. Thank, thank, thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, Karlo bija ļoti pieticīgs, saucot šo par vienkārši darba dokumentu. Te ir pieejams tik plašs materiāls, ka to varētu bezmazai par politikas dokumentu uzskatīt. Te ir e, praktiska pieeja, ļoti ambiciozas vadlīnijas. Runājot par duplikāciju, tad, te, prums, protams, jāskatās, ko dara ko komisija un jāskatās, kā mēs varam citu, citu papildināt un ko cits komitejas dara. Runājot par. E, Eh, turpmāko prezidentūru. Es domāju, vispirms jāpiemina Kipras prezidentūra. Eh, jāatzīst, ka Kipra tāpat kā īrija lielā mērā dzīvo no turisma. Eh, un īrija arī turismas un lauksaimniecība ļoti svarīgs joms. Piemēram, ir 40 miljoni īru uh, izcelsmes iedzīvotāji ASV, un uh, nākošais gads ir uh, šo te cilvēku apc, uh, atgriešanās pie saknēm gads. Mēs vienkārši aicinām šos cilvēkus apmeklēt tos ciematus, savu zemi, no kuras viņu senči ir emigrējuši. Un tagad runājot par Krēmera sacītos. 3b punktā atainojas tas, ko jūs teicāt kā trūkumu tā tad, ka jāizmanto daudzveidīga tipoloģija, kongresu, uzņēmēja darbības turismas, dabas un pilsētu apmeklēšanas turismas, piekras turismas, jūras eh, ceļojuma turismas un tā tālāk. Tā tad eh, mēs varam šeit īstenot ļoti produktīvu visaptvarošu darbu. Paldies, Esteles kundze, lūdzu. Muchas gracias, en primer lugar. Es paldies. Es pirmam kārtām vēlētos pateikt Fidanses kungam. Viņa sagatavotais dokuments ir lielisks. Tas ir ļoti labi sastrukturēts. Es gribētu piebilst tikai pāris lietas. Vispirmām kārtām pirmais punkts, kur ir runa par koordināciju, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi norādīt uz sektora horizontālo līmeni. Lai kas tiek izlēmts kādā no parlamentu komitejām, uh, attieksies uz uh, turismu, sākot jau no veselības, uzturēšanās, slimnīcu jautājumiem, viss, kas ir saistīts ar izglītību, tas viss tādā vai citādā veidā atsauksies uz turisma uh, sektoru, bet uh, tas vēl nav viss arī trokšņu problēma. Uh, par ko mēs runājam, arī tā attieksies uz turismu. Un tas viss ietekmēs turisma kvalitāti, kas attiecās uz sezonalitāti. Man šķiet, ka sezonalitāte ir saistīta ar diversifikācijas jautājumiem, jo dokuments ļoti labi to norāda, ka sezonalitāte var izraisīt ļoti dažādi iemesli bet nu, mums ir jāskatās, kādu diversifikāciju mēs varam piedāvāt. Piemēram, ja ir tādi turisma gala mērķi kur parasti cilvēki ir, e, izmanto tikai pludmales, tad, nu, vajadzētu paskatīties, ko citu bez saules un pludmales šīs vietas vēl var piedāvāt. Varbūt veloturismu, varbūt vēl kaut ko citu. Un tāpēc vajadzētu sadalīt šo visu divos ziņojumos. Viens, kur būtu par e, turisma pieejamību, un otrs par diversifikāciju un sezonalitāti, jo Diversifikācija tieši ir tas instruments, ar kuru palīdzību mēs varam pagarināt turisma um, sezonu, jo, kad nav turisma sezona, tad ir jāslēdz viesnīcas un sektoram ir grūti izdzīvot. Kas attiecās uz pieejamību, tad jāatcerās arī par 80 miljoniem Eiropiešu, ka ir kaut kāda invaliditāte. Un uh, mums mm, vajadzētu par viņiem atcerēties, jo mēs ar Fidances kundzi, pa, kungu pārliecinājāmies par to, ka nav notikusi pat uh, invalīdu logo um, harmonizācija visā Eiropas Savienībā un tad, eh, nu, tā, lai šie cilvēki ar invaliditāti varētu pārliecināties, vai viņi var kaut kur tikt vai nē. Kumu Cakurs kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētā. Iepriekšējās diskusijās, kas bija arī pirmās, um, kad tika piedāvāta turisma darba grupas ideja, es sacīju, ka šī ideja ir laba, un tomēr būtu labi izveidot savu veidu ceļa kārti. Tā noteiktu iniciatīvas un rīcību, kas būtu īstenojama. Es ļoti augstu vērtēju Kārlo īstenoto darbu un varu viņu apsveikt ar viņu piedāvāto priekšlikumu un piedāvātajām izklāstītajām idejām. Es domāju, ka mums būtu vērts īstenot šo ideju, sadalīt uzdevums, tas vienkāršo darba grupas uzdevumu. Es domāju, viņš ir pareizu metodu izvēlējies, es viņu pilnīgi atbalstu un esmu ļoti gandarīts. Uh, dzirdēt, ka kolēģi arī šo ideju vērtē augstu. Tas ir labs pamats, pie, uz kuru pamata atbūvēt pārējo. Un vēl viena lieta - sezonalitāte. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Ļoti grūti ir vēstījumu padarīt saprotamu un mainīt eh, tradicionālo pieju pret turismu. Uh, un uh, paredzēt turismu kā darbību, kas norisinās visu gadu. Mums tam ir jāpievērš liela uzmanība. Tas ir saistīts ar domāšanas veida izmaiņām, ar pārvaldības metodu, iz, metožu izmaiņu. Viegli tas nebūs, tas prasīs daudz darba. Un vēl viena lieta, ko gribēju sacīt nobeigumā. Īgada konference. Es pilnīgi piekrītu Pirkera eh, kunga sacītajam proti šai igadējai sanāksmē, igadējai konferencē būtu jānorisinās gada sākumā, sezonas sākumā. Jo mājas ir pārāk tuvu tradicionālajiem turismiem ceļojuma periodam. Tas ir apmēram mm, tā, ka šī konferences norisinātos piecas mēnešus par vēlu. Tāpēc es aicinātu finansu kungu uh, pārskatīt šo jautājumu un paskatīties, varbūt šis, šī pirmā sanāksme varētu norisināties februāra beigās, nu vēlākais marta sākumā. Paldies, turpin priekšstādātais. Arī es gribu pievērsties konferences jautājumu, ja tā varētu sacīt. Es esmu uzklausījis eh, deputātu sacīto, šī ideja ir lieliska, taču neesmu pārliecināts, kā mēs par to maksāsim, kā mēs varēsim apkalpot šo konferenci Es gribētu, Karlo, lai tu to vēlreiz pārskatītu. Varbūt konferences nav īstais nosaukums, tas to varētu saukt par savu veidu semināru, par tādu kā kolokviju, Taču, ja jūs domājat sasaukt gigantisku konferenci, tad eh, šī komiteja nespēja šādu pasākumu organizēt ne no finansiālā, ne citu viedokļu, un arī taču personāls iesaistīts. Nu, pie tā mēs vēl varētu pievērsti. Taču visumā var sacīt, šis ir lielisks dokuments, tas ir labs izējas punkts Tik minēts, ka tā ir tāda kā ceļa kārte, kas norāda, kādā virzienā vēlamies doties un ko mēs darām šai ziņā. Es zinu par šo Juravelo piedāvājumu, ko sacīja Maikls. Mums ir Heritage Railways, tādi kā kultūras maršruta, dzelzceļa mm, maršruti apvienotāju karalistē. Te var runāt, piemēram, par Juravelo. Uh, tīklu vai pa Heritage eh, Railway tīklu vai vērstos konkrēti nosaukt dokumentā. Es domāju, mēs te neaizmirsīsim, kas viss pastāv, bet eh, svarīgi ir norādīt, kas reāli ir tie soļi, kuriem jāsako citam pēc cita. Šis dokuments uzskatās par eh, tādu kā, tādām kā vādlīnijām par uh, rokas grāmatu ceļojumu grāmatu. Eh, varbūt mēs varētu satikties ar ģenerālu direktorātu pārstāvjiem. Iespējams, ka šādas Eh, tikšanās būtu oktobrī, piemēram, nevis gada sākumā. Par to lūdzu nesatraucieties, taču svarīgi, lai norisinās darbība, lai tā sakot, eh, ledus izkustas no vietas. Nu, nekas tāds līdzīgs mums nav bijis. Ņemiet vērā, ka mums tagad ir jauna kompetences joma pirms Lisabonas līguma turisms nebija uh, mūsu kompetencē. Pirms cilvēki runā par viesnīcu klasifikāciju, vai tā tālāk, tad patiesībā mums ir jāatceras, ka agrāk tas viss bija dalībvalsts pārvaldē, bet tagad pārziņā, bet tagad mēs tā sākot esam e, jaunie spēlētāji šai jomā. Komisārs Tajānī kungs un citi komisāri virza šo lietu uz priekšu, un es domāju, pareizi arī ir, ka parlaments dara savu darbu šai ziņā. Šis ir lielisks eh, izējas punkts, starta punkts, lielisks pamats. Tie nav desmit baušļi, bet labs pamats mūsu tākošajam darbām. Pateicos Kārlo un viņa personālam un uh, komitejas personālam. Oton kungs no komisijas. Mm Lūkšu jūs izteikties īsi un kodolīgi. Es zinu, ka jūs vienmēr tā darāt, un tas palīdzēs arī tālokajam komitejas darbam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Esmu priecīgs, ka var uzstāsties pie šī, jau, šī jautājuma ziņā. Jums ir vērts zināt, ka mēs komisijai jau kopš jā, jūnija komunikācijas pieņemšanas īstenojam uh, visas rīcības, kas ir pār par 21, tās ir identificētas šajā komunikācijā. Tās tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ar reģionāliem spēlētājiem un ar visu turismu industriju Eiropā. Visas institīvas, kas saistīts ar šīm rīcībām, ir arī jaunas institīvas, kas ir nākušas uh, gaismā pēdējā gada laikā. Tās visas ir atainotas. Uh, plānā, ko mēs eh, periodiski publicējam mūsu tīmekļa vietnē. Pēdējā publikācija bija maijā, un mēs to atjaunāsim nākošu nedēļu, gatavojoties Eiropas igada turisma fórumam. Tajā mēs sapulcinām visus privātos un valsts eh, nozarē, turismu nozarē strādājušos, un šī sanāk šogad būs Kiprā. Mūsu galvenā rīcība koncentrējas trijās jomās. Pirmkārt, palielināt eh, pieprasījumu pēc turismu Eiropas saimnieba gan dalību valstīs un vēl jau vairāk zemajā mazas aktivitātes sezonā mēs gribam paplašināt, paildzināt sezonu un arī iesaistīt turistus no trešām valstīm, tā palielināt turiskais no šīm valstīm. Ja iespējams pievērst eh, arī šai gadienu uzmanību zemajai sezonai. Otrā joma ir piedāvājuma diversifikācija un arī turisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lai šie pakalpojumi būtu mm, ilgspējīgi, gan uh, turistu acīs, gan arī uzņēmumi būtu ilgspējīgi. Un te arī runa par dažādiem turisma kvalitātes marķējumiem. Un trešā galvenā darbības joma ir tā, kurā mēs gribam iekļaut turismu, jo, kā jau daudz sacīja, turisms ir pārnozaru nozare, ja tā varētu sacīt, skatīt arī kultūru, vidi, turismu, iekšējo tirgu turisma gaidā, bet turisma aspekts ir arī jāiestrādā, jāiestrādā visos Eiropas finanšu instrumentos. Un, uh, pašreizējā uzņēmējdarbības inovācijas programma. Tajā ir iestrādās turisms un arī kosme, ko jau pieminēja Karlo Finanse. Un tālāk mums jānodrošina, ka turismu projekti tiktu finansēti no galvenajiem Eiropas finansējuma instrumentiem, vai tas būtu reģionāls attīstības vai struktūrālais fonds vai jūrniecības un zivsaimniecības fonds. Uh, Nu, es pieminēšu galvenos elementus, jo es saprotu, ka manā rīcībā nav daudz laika. Nu, vienkārši sniegšu jaunāko informāciju, ko mēs darām šajās četrās, piecās prioritārajās jomās, ko arī savā priekšlikumā norādīja Karlo Finansa. Sadarbības veicināšana. Mēs aicinām parlamentu uz visiem mūsu pasākumiem. Mēs esam gatavi arī piedalīties uh, īgad konferencē, ko jūs organizēta, vai arī kā jūs to saukt šo pasākumu. Protams, mēs būsim ļoti priecīgi jums sniegt jaunāko informāciju par visām mūsu institīvām. Otrakārt, turisma eh, veicināšana visiem pieejamību. Mēs jau īstenojam sagatavošanas uh, darbību. Mums ir viens miljons piešķirts laikam līdz 2012. gadam. Ir priekšlikums paildzināt uh, šo finansējumu. Tad mums arī ir jāidentificē 25 uh, pieprasījumu un piedāvāja institīvs, kas nodrošina labu turisma uh, galamērķu pieejamību visā Eiropas Savienībā. Mēs pat or, esam gatavi piešķirt balvu, tad, kad tiek uzlabot pieejamību šai ziņā. Runājot par sezonalitāti, mēs jau strādājam pie uh, Eh, sagatavošanas eh, darbības kalipso ir bijušas dažas problēmas ar dalībvalstīm mūsu pārvaldības komiteja. Tā tas arī saistīts ar inovāciju un pētniecību. Šīs institīvas ir diezgan veiksmīgas un eh, komisija un komisijas priekšstādātā vietnieks Tajānī kungs jau ir. Um, ehm, izvirzīs institīvas saistībā ar senioriem, lai uh, seniori būtu, turismi, t, būtu turisti zemajā sezonā. Tas arī ir labs piedāvājums. Un pirms divām nedēļām, 27. septembrī, kas ir eh, turisma diena, arī eh, tika organizēta sanāksme, un tā jā, senioru loma kā turistu joma tika uzsvērta. Tālāk. Uzņēmē darbības un inovācijas programmā mēs pētām, kā, kā rosās darbs pie institīvām, kas tika sākts pirms vairākiem gadiem saistībā ar eh, cikliskumu. Mēs jau esam nākuši klēt diviem priekšlikumiem, pēdējais bija 2012. gadā. Esam saņēmuši 56 piedāvājums eh, transnacionālo pārobežu turismu projektu uh, Eh, gaismā. Tas attiec, piemēram, uz eh, ceļošanu ar riteni, uz kultūras eh, tādiem kā maršrutiem un tā tālāk. Un pagājuši, kad esam saņēmuši arī finansējumu industriāliem un kultūras mantojumu maršrutiem. Uh, Mēs esam ieguvuši, saņēmuši 50 priešlikumus šai ziņā, tātad mēs strādājam pie diversifikācijas elementu un iespējams nākošu gadu sākumā jau varēsim sniegt jums pirmos rezultātus, pastāstīt par tie. Vēl viena joma, kas pievērš lielu uzmanību sev, tā ir vīzu politika. Mēs esam uh, Eh, strādājuši arī iekšliet ģenerāla direktorātu, un tad eh, Jānī kungs ir strādājis pie šīs lietas tuvākajās dienās, nu katrā ziņā oktobrī, būs uh, eh, pieņemta kopīga komunikācija, to pieņems komisija. Tā uzrādīs, kā var vienkāršot un atvieglot pašreizējo vīzu kodeksu. Vēl ar vienu pašreizējā vīzu kodeksā pastāv iespējas vienkāršot vīzu piešķiršanas kārtību. Tas samazinātu gan arī um, termiņus, kuros uh, tiek nodrošināta intervija vīzu saņemšanai, gan arī <clears throat> pietiekošs valodu pārklājums uh, visās uh, vīzu uh, pieteikuma anketās. Un mēs arī esam apņēmušies kopā ar uh, Home ģenerāla direktorāta kolēģiem piedalīties uh, pārskatīšanā 2013. gadu. Mēs jau tagad gatavojam ietekmes uh, ievēr, novērtējumu šai pārskatīšanai. Tāda ir vairāk elementi. Mārketinga stratēģijas, kā jūs zināt, mēs esam sākuši uh, Eiropas eh, reklamēšanu Brika valstīs, plus Argentīnā un Ķīnā un eh, Čīlē. Un tad arī tiek pārgrupēti visi nacion, visas nacionālās turismu pārvaldes, lai kopīgi tiktu virzīta Eiropa kā turisma galamērķis, lai iekļautu visus eh, šos spēlētājus arī galvenajos citos tirgos ASV un Kanādā. Uh, Un komisija ņem vērā komitejas ierosinājums, un mēs drīz pabeigsim darbu pie tādas kā visaptverošas regulas, kas eh, ietekmēs kult, eh, kvalitātes schēmu nacionālā eh, vai reģionāla līmenī, tad tas nodrošinātu kvalitātes marķējumu Eiropas vai nacionāla līmenī Un tad eh, komisija pirms šī gada beigām pieņems eh, tiesību aktu priekšlikumu, un tad eh, parlaments to varēs apspriest, apspriest nākošu gadu. Runājot par resursiem, ar to arī beigšu savu uzstāšanos. Mēs esam nākuši klējā ar savu piedāvājumu. Tagad, ja tā varētu sacīt, bumbiņa ir padomas un parlamenta laukuma pusē. Ir vairāk priešlikumi, arī parlamentā tika apspriest kompromisu grozījumi. Diskusijas ar padomu nebūs vieglas, jo dabaž, dažas valībvalstis nevisai vēlas, lai kosme priekšlikumā tiktu pieminēts turismu. Taču turisms tagad ir uh, redzams arī citos turis, uh, finanšu instrumentos. Turisms ir reģionālos fondos, pieminēts lauksaimniecības attīstības fondā. Uh, kultūras programmā un ārējo attiecību programmā. Taču m, mm, parlamenta papildus atbalsts attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem tiks, protams, augst vērtēts. Esam gatavi sniegt tālāku informāciju un esam gatavi uh, atnāks uz jūs sasauktiem sanāksmēm. Tikai gribu atgādināt, ka visas šīs institīvas atainojas mūsu uh, tīmekļa vietnē un tuvākajās nedēļās atkal esam gatavi ar jums satikties, ja tas nepieciešams. Paldies! Paldies! Es gribētu jums atgādināt, ka mēs esam ļoti iekavējuši laiku, tāpēc mums vajadzētu ātri turpināt darbu. Uzskatīsim, ka šis darba dokuments ir pieņemts. Es tad vismaz es piedāvāju, un varbūt jūs vēlaties kaut ko pieteikt. Jā, man ir tikai viens neliela, viena neliela piebilde. Paldies kolēģiem par komentāriem, un es esmu ārkārtīgi gandarīts par to, ka šeit tika izrādīta vēlēšanās eh, strādāt tiešām no sirds. Un tika izteikti dažādi priekšlikumi, un es ar prieku tiešām ķeršos pie darba. Uh, tas mums noteikti nāks par labu, ja mēs visi varēsim strādāt pie tēmām, kas jūs tik ļoti interesē. Tikšanās ar Kipras prezidentūru, kā jau teica Higinsa kungs, nu, te es varu uh, teikt, ka tad, kad šajā semestrī sākās Kipras prezentūra, viņi mani jau gaidīja. Viņi, viņi gribēja, uh, lai turisma sektors tiktu īpaši uz, uzsvērts, bet, nu, nesanāca viss tā, kā mēs gribējām. Es vēlētos eh, tomēr šo tikšanos ar prezidentūru norganizēt pirms sākas turisma sezona. Un eh, tāpēc es lūdzu prezidentūrai mandātu lai varētu nosūtīt darba grupas vārdā vēstuli komisijai un izteikt tai savu atbalstu. Un, ja jūs neiebilstat, tad varbūt mēs tiešām varētu šo vēstuli sagatavot jau tuvākajā laikā, kamēr mēs strādājam pie kompromisa grozījumiem, lai varētu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, man šķiet, ka mēs pilnīgi droši varam jums dot šo mandātu, sekot līdzi, kas notiek ar grozījumiem, es neredzu, ka kāds gribētu iebilst. Labi, liels paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir ostas valsts kontrole pirmais lasījums, te es esmu referents. E, stādīšu priekšā ziņojumu. Un te ir šādi galvenie punkti. Pirmkārt, e, jūrstrādnieku eh, darba apstākļu konvencija tika pieņemta eh, starptautiskā darba organizācija 2006. gadā, un tur ir eh, izteikts šīs minimālās darba drošības un darba apstākļu prasības jūrstrādniekiem, kas attiecas uz medicīnisko aprūpi, guldīšanu, izguldīšanu un tā tālāk un tā tālāk. Tas bija pirmais visaptrošais jūrstrādnieku uh, darba apstākļu kods vairāk nekā 2 miljoniem jūrstrādnieku visā pasaulē. Starptautiskā darba organizācija sagatavoja 13. ratifikāciju šīs konvencijas 20. augustā šogad. Līdz ar to konvencijas stāsies spēkā 20. augustā nākamgad. Deviņas no mūsu valstīm uh, Bulgārija, Kipra, Dānija, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Spānija, Zviedrija ir starp pirmajām 30 ratificējušām valstīm, kā arī Horvātija, Norvēģija un Šveice. Kas man pārsteidz? Tur, kur ir valsts, kurā nav nemaz jau uzpirkas, kā Luksemburga un Šveica, tās arī parakst šo uh, jūras, jūrstrādnieku darba eh, apstākļu eh, konvenciju, bet to vēl nav parakstījuši tādas valsts kā Finasta Karliste. Pārsteidzoši. Es likumdošana jau ir pielāgota eh, šai jūrstrādnieku darba konvencijas um, prasībām, un tomēr mēs nesam varējuši šīs konvencijas E, piektajā sadaļā iekļautās prasības e, transponēt likumdošanā. Un tas ir cieši saistīts ar e, karogvalstu atbildības jomām Baha kunga ziņojumā par to būs runā. Mērķis ir minimālos standarts noteikt darba un dzīvošanas apstākļiem uz kuģiem, uh, un tam vajadzētu attiekties uz visu jomu, visu nozaru. Nav pieņemam e, tādi apstākļi, kas nesaskan ar komercijas prasībām ne no sociālā viedokļa, ne no vidas aizsardzības viedokļa. Tādēļ Eiropas saimnībai jāgādā par to, lai būtu efektīvi mehānismi, kā nodrošināt šos standārtus uz visiem kuģiem, kas kuģo un piestājas ostās, neskatoties uz to zem kāda karoga šie kuģi kuģo. Līdz ar to arī mēs cīnīsimies pret sociālo dempingu un sodīsim tos, eh, kas ar to nodarbojas, kā arī apbalvosim tos, kas sociāli pieņems apstākļus nodrošina. Ir arī tāda klauzula konvencijā, kas nosaka, ka kuģi uh, E, kas kuģo zem karogiem, kas nav tādu e, valstu karoģiem, kas nav ratificējuši konvenciju, nedrīkst e, izdevīgāks noteikums baudīt nekā tādu ka, valstu karogiem kuģojuši kuģi, kas ir to parakstījuši. Es domāju, tas ir ļoti apsveicami. Parlaments ir arī uzsvērs, ka jūrstrādnieku profesija jāpadara atraktīvāk ēst pilsoņiem, uzlabojot uh, dzīves un darba apstākļus uz kuģiem, Arī starptautiski globāli standarti ir ļoti apsveicami, taču ir arī jārūpējas par to, lai tie nedotu ieganstu mazināt ES likumdošanas sociālos standārtus, kas jau ir spēkā. Tādēļ grozījumi, lai gādātu par to, ka minimālie starptautiskie standārti nevar būt par ieganstu uh, esošos ES standartus mazināt, ja tie ir augstāki. Ostvalsts direktīvas teksts tādēļ ir ciešāk jāpielāgo e, konvencijas tekstam. Informācija ir jānodod starptautiskai darba organizācijai, lai labākos prakses izplatību veicinātu. Ir arī ierosinājums stiprināt klauzulas, kurās ir runa par konfidencialitātes jautājumiem. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai jūrstrādnieki netiktu <clears throat> iebaidīti, um, viņi varētu droši strādāt. Dalībvalstīm ir bijis laiks kopš 2006. gadā nacionālu likumdošanu ieviest, transpozīcijas periods tādēļ ir jāsīsina, uh, <clears throat> lai dalībvalsts pilnībā izpildītu e, konvencijas prasības, ka tās tās ir spēkā nākamā gada augustā. E, direktīva ir grozīta pirmo reizi, kurš Lisabonas e, līguma spēkā stāšanās. E, tās ir jādara saskaņā ar jauniem noteikumiem, un šeit izpaudīsies parlamenta pārastā prasība, ka mums ir nepieciešams laiks, <clears throat> lai dot savu ieguldījumu direktīvas eh, pielabošanā. Eh, konvencijas saulēcīga ratifikācija un attiecīgās direktīvas grozījumi ir svarīgi saulēcīgi to veikt, taču ar to nepietiek. Dalību valstīm ir arī jānodrošina pietiekošs inspektoru skaits, kas ir pietiekoši apmācīti tajā skaitā, uh, attiecībā uz jūrstrādnieku darbu un dzīves apstākļu novērtēšanu. Eiropas <clears throat> jūras drošības aģentūrai ir svarīga loma šai inspektora apmācīšanā, eh, kā arī eh, inspektora darbu koordinācijā, īstenojot konvencijas prasības. Lūk, mans ievads, un tagad došu vārdu Kumucakosam. Um, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es izteikšos ļoti kodolīgi. Es runāšu tūlīt par galveno. Tātad mēs grozam 2009. gada direktīvu par osts valstīm. pieņemot konvenciju, ko ratificējuši vairākas nekā 30 dalībvalsts, un konvencija stāsies spēkā 2013. E, gada augustā. Tādēļ ļoti steidzami, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība nodrošinātu nepieciešamos grozījumus līdz tam brīdim direktīvā. Mēs vēršam uzmanību uz konvencijas ceturto sadaļu, kur ir runa par saskanīgumu jautājumiem. kā arī viss pārējo, par ko ir runa 4. sadaļā, konvencijas sadaļā. Priekšēd jūs mums sniedzāt ziņojumu pārskatu, Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis to, ka jūras strādniekiem jānodrošina pieņemam darba apstākļi. Uz to uzstājam arī tagad. No šī virsprinciem mums jādās visā savā tālākajā darbā, arī strādājot ar grozījumiem. Eiropas parlamentu prāt, minimālās prasības eh, jūrstrādnieku darba apstākļiem um, šo prasību stiprināšana ir saskana ar Eiropas parlamenta centieniem vispār uzlabot nozarē strādājošo darba apstākļus. Tātad priekšsēd vēl sacīt, ka piekrītu jūsu uh, eh, paustiem, norādot tikai uz diviem galveniem punktiem mūsu grozījumos. Mums vienmēr jāpatur prātā, saskanīguma jautājumu. Galvenā atbildība ir karogvalstīm un uzņēmiem, kas ir kuģi īpašnieki ir ar citu atbildīgie, taču galvenie atbildīgie vienmēr ir un paliek karogu valstis un uh, uzņēmumi, kam pieder kuģi. Vēl gribu vērst uzmanību uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, ja mēs par daudz prasīsim no inspektoriem pārāk plašas zināšanas, tad mums nāksies arī ieguldīt viņu apmācībā. Šajā apmācībā EMSai varētu būt nozīmīga loma. Otrkārt, es domāju, ka mums būtu jāizvairās no situācijas, no situācijām, kas varētu rasties, problēmām, kas varētu rasties ar šīm inspekcijām. Inspekcijas ir jāorganizē rūpīgi, lai tās tiešām risināt galvenās problēmas, neieslīkstot detaļās. Tātad mums ir jārod līdzsvars kā saskanību nodrošināt, ko prasa konvencija tajā pat laikā, atļaujot zinām elstību. Jāizstāv jūras strādnieku tiesības, bet sloks nedrīkst būt arī pārāk bargs. Procedūras nedrīkst būt pārāk sarežģītas Ja to ievērosim priekšēdi, tad es domāju, mūsu grozījumi būs labi un jūsu izcelais ziņojums tiks vēl vairāk uzlabots. Paldies vārds Maisners kundzei. Paldies priekšēdi. Arī es gribu pateikties mūsu priekšsēdim Brānam Simpsonam par ziņojumu. Un šis ziņojums ir ļoti apsveicams, to es esmu jau vairāk kārtas atsījis vakar, atgriezos no Kipras. Tur bija divu dienu konference par zilo izaugsmu un integrētās jūras politikas tālāku attīstību. Šajā konferencē valdīja vienprātīgi, ka jūras strādnieku eh, profesija kļūst arvien svarīgāk, jo eh, jūras transports tikai pieaug apjomā. Un tāpēc šie drošības un darba apstākļi jūras strādniekiem ir ļoti svarīgi vides interesēs, bet arī jūras strādājuma profesijas atraktivitātes interesēs. Par to esam runājuši vairāk kārt, un tas tiešām svarīgi. Kolēģis Kumucākus sacīja, ka kāroga valsts varbūt ir vēl svarīgāk nekā ostas valsts. Es domāju tā, katrai no tām ir savā atbildība, un mums jāredz, ka darba apstākļus nodrošināt visi, tikai tā mums izdosies savus mērķus panākt. Katram ir sava atbildības daļa. Tieši tādēļ mēs runājam gan par ostas valsts, gan par karogvalsts atbildības jomām. Īstenībā var piekrist visam, ko sacīja referents. Protams, ka mums ir e, direktīvas formulējumi jātuvina konvencijas formulējumiem, un arī nedrīkst ES esošos standarts samazināt konvencijas ietekmē. Protams, mēs vienmēr par to pastāvam. Un arī sūdzībām ir jābūt iespējamām. E, te es piekrītu priekšsēdim attiecībā uz izpildījumu. Direktīvas transponēšanai daudz laiks nav jāprec, arī te es piekrītu. Un kas attiecas uz Uh, atbildības jomu nodošana, es domāju, tā, ne, tā nevar notikt pārējais kārtā, pagaidu kārtā, bet to ir vērts izvērtēt pēc pieciem gadiem, lai paraudzītos, vai šeit kaut kā varbūt trūkst attiecībā uz deleģēšanu. Es iepriekš strādāju Leis Saksijas eh, Lantāgā parlamentā, Un tur mēs, mums arī bija šāda praksi, kad mēs pieņemam likumdošanu, mums vienmēr noteicam termiņu, kurā mēs pārskatīsim, kā likumdošana darbās. Es domāju, tas arī jādara šī gadījumā. Paldies, tagad vārds Tusasam. Tusam. Lielas paldies priekšsēdētāja kungs. Šis jautājums bez šaubām ir ārkārtīgi svarīgs tas ir svarīgs ne tikai, lai kuģotu Eiropā, bet lai kuģotu pasaulē. Un tas ir sektors, kurā ir nodarbināti miljons divsimt tūkstoši iedzīvotāji e, Eiropā te ir ļoti daudz eh, normatīvu, ārkārtīgi liela birokrātija gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, un visi šie normatīvi ir saistīti ar algām, ar darba drošību, darba stundām un arī ar kuģošanas aspektiem kā tādiem. Ko es ar to gribu pateikt? nu, šīs normas, ja tā varētu teikt, ir diezgan attālinātas no problēmām, ar kurām saskarās jūrstrādnieki ikdienā, un šo problēmu ir katru dienu arvien vairāk. Tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai alga un darba apstākļi nebūtu vienīgais, par ko mēs šeit Eiropas līmenī runājam. Tās ir minimālās konvencijas normas. Tās, protams, ir ļoti svarīgas. Neaizmirsīsim vēl arī grozījumus, kas tika veikti pēdējos 20-25 gados. Visi šie grozījumi izdara ļoti lielu spiedienu uz tūkstošiem, es atkārtoju, tūkstošiem nodarbināto jūras sektorā un viņu vērtība kā strādniekiem arvien samazinās, viņi katru reizi saņem arvien mazākas algas. Un kādas tad ir tās sekas? Sekas ir dramatiskas šausmīgas. Vismaz manā valstī tas tā ir. To es jums varu sniegt kā piemēru. Manā zemē mēs redzam to, ka šī sektora darba vietas tiešām ir smagi cietušas. Kas notiek uz grieķu kaķu kuģiem, uz uh, kuģiem, kas uh, kuģo zem Britu vai Vācijas karoga. Cilvēki, kas strādā uz šiem kuģiem, kaut arī būtu no trešām valstīm, Eh, tad ir jāzina, ar, pēc kādiem nosacījumiem viņi strādās, pēc konvencijas nosacījumiem vai pēc darba devēja valsts nosacījumiem. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu tikai jums pastāstīt par to, kā šī diskusija rādās. Uh, Tad, kad konvencija 2006. gadā tika pieņemta, tad dalībvalstis un komisija darīja visu, lai mm, komisijā ierakstītu tik daudz, cik vien iespējams, bet tad mā, pie mums iestājās eh, ļoti daudzie mm, sociālie partneri un uh, tomēr bija jautājumi, kurus mēs nevarējām konvencijā ierakstīt, proti monitorings un īstenošana, tādēļ, ka tā nav mūsu kompetence, jo, nu, protams, īstenošana ir nepieciešama, un ir nepieciešams, lai kāds to darītu, uh, Un uh, mums ir jāaizstāv savi darbinieki. Un mums ir jāaizsargā darbinieki un jārada profesijas pievilcība. Un tāpat vajadzētu izvairīties no tā, ka inspekcijas notiks neatkarīgi no tā zem kāda karoga jūs strādājat. Un tas ir jautājums, kuru mēs apspriedām gari un plāši jau pagātnē. Mēs vienmēr esam sacījuši, ka ar savu likumdošanu mēs padarām efektīvu starptautisko likumdošanu, un mēs gribam panākt to, lai to ievēroja ik viens. Tālāk runājot par jūsu grozījumiem. Protams, mēs varam pieņemt lielāko daļu jūsu piedāvāto grozījumu tādi, kādi tie ir. Ir virkne grozījumu, kur mums vajadzētu arī apspriest, un tad vēl ir daži grozījumi, par kuriem ir jāsaka, kā mēs mēdzam institūcijā teikt, mums ir grūtības pieņemt, un to vajadzētu apspriest. Taču ir ļoti maz tādu grozījumu, ka mums ir atšķirīgi viedokļi Par pārējiem grozījumiem e, ir jāsaka, ka tie laikam ir jāapspriež sīkāk. Jūs pieminējāt pašreiz spēkā esošo likumdošanu, kas, piemēram, Eiropas Savienībā ir striktāka. Jā, tā ir taisnība, mēs turpinam būt striktāki. Un tas, ka mums šeit uz papīra netiek parādīt, eh, pateikts nekas par ostas kontrolēm, tas nenozīmē, ka nekas netiks kontrolēts. Nu, ja mēs runājam tieši par kontrolas inspektoriem, viņi um, Viņiem ir savi darba pienākumi, bet, eh, nu, jums ir jāsaprot pareizi, kas ir šis amats. Jūs savā pielikumā, man liekas, tas bija ceturtais grozījums, tur e, ir uzskaitīti visi aspekti, kas ir jāinspicē. Bet man liekas, tas nav vajadzīgs direktīvā, jo pašreizējā redakcijā jau ir pietiekami plaši viss izteikts, un tur inspektoriem ir prasības skaidri noteiktas, bet to mums vajadzētu apspriest. Bet vispārīgi runājot, mēs piekrītam tam, ko jūs prasāt, un ir tādas sīkas lietas, kuras mums vajadzētu vēl izrunāt, jo mērķim vajadzētu būt cik ātri vien iespējams panākt vienošanos starp abām pusēm, tā kā konvencija stājas spēkā nākamajā gadā. Mums vajadzētu, lai šī direktīva stājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai panāktu to, ka inspekcijas tiek veiktas visās Eiropas Savienības ostās. Lielas paldies! Paldies visām iesaistītajām pusēm! Lielas paldies, turpina priekšsādātājs! Paldies, Paramicas kungs. Where are we? Mr. Kumutsākos? Kumutsākos izteiksies īsi, jo mums vairs nav daudz laika. Divas sekundes, saka Kumutsākos punkts. Man sniedz, man tiek sniegta informācija un pamatojoties uz šo informāciju, sanāk, ka manis sacītais atbilst īstenībai. Grieķija ir viena no valstīm, kas ir iekļauta to valsts skaitā, kas ratificēja šo dokumentu. Paldies. Turpin priekšsēdētājs. 20. augustā uh, ratificēja viena virkne valstu, pēc tam vēl ratificēja vēlāk Grieķija. Liels paldies, turpin priekšstādātājs. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris. 27. novembrī komitejā bija balsojums, un janvāra, februāra plenāra sēdē tad būs tālāk balsošana. Protams, ja kāda veida prognozes par plenāra sēdēm, vai tāpēc, ka tur griezt iebrukt, vai tāpēc, ka būtu kādas uh, šķirbas, uh, tad tur īsti nevar paredzēt. Tālāk karogu valsts atbildība. Tas ir Džordžs Baks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas direktīvas priekšlikums eh, pamatojas uz 2006. gada da, eh, starptautiskā darba organizācija nolīgumu par eh, konvenciju par darbu jūrniecība, <clears throat> kur, kas nodrošina darba apstākļus jūrstrādniekiem un Tā ir daļa no paketes, kas e, runā par starptautisko jūrniecību un e, saskana ar Eiropas komisijas Baltās grāmatas ierosinājumu, kā references atbalsta komisijas ierosinājumu. Īpaši pozitīvu rezultātu, ko deva sociāls dialogs starp sociālajiem partneriem. Tomēr. Uh, e, konvencijas par darbu jūrniecībā noteikumi ietekme uz ēs likumdošanu vajadzētu precizēt. Es noteikumiem attiecībā uz karogu valstu uzraudzību būtu vairāk jāatspogļo konvencijas noteikumi. Pretējā gadījumā var būt pārpratuma attiecībā uz direktīvas interpretāciju. To nedrīkstētu pieļaut, tā varētu izveidoties negodīga konkurence. Kā saprotiet, es šo tekstu par uh, noteikumu um, piemērošanā iekļāva arī certifikāciju, arī iekļautajā uh, noteikumu uzraudzību un īstenošanu atbildīgās iestādes un viņu personāls un piektais pants sūdzību procedūru uz kuģa. Tā tam ir jābūt. Ja mēs gribam vien, vienot sistēmu šīs konvencijas īstenošanai Eiropas saimnībā. Par sarunu tālāku ko gaidu. Es šeit liels sarežģījums negaidu. Būs tikai jautājums par to, kā šo certifikāciju mēs interpretēsim. Tas būs vēl jāprecizē, varbūt komisija arī to varētu darīt no savas puses. Ar prieku strādāšu kopā ar kolēģiem, tā skaitā ēnu referentiem. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Paldies! Arī es pateicos Žoržam Baham, referentam, par darbu. Attiecībā uz otsauts kontrolas jau sacīju, šeit ir cieša saistība un labi, ka mums ir šie priekšlikumi uz galda, ka mēs varam tiekties uz to, lai visā pasaulē radītu vienlīdzīgas apstākļus jūras strādnieku darbam. Es atkārtoju, tas profesijas atraktivitāti un drošumu veicina, un arī ES noteikti jūrniecība tikai kļūs arvien nozīmīgāk, tādēļ tas ir vēl vairāk svarīgi. Atbalst arī to, ka referents prasa eh, direktīvā formulējums pietuvināt konvencijas formulējumiem. Tieši tā arī būtu jādara. Arī daudz ko citu no uh, referents sacītājas var atbalstīties skaitā attiecībā uz uh, sūdzībām uz kuģa klāja, tam ir jābūt arī caurspīdīgi. Par to esam runājuši jau citā sakarībā, tātad tas būtu viss, kas man šobrīd sakāms. Ar prieku strādāšu ar kolēģiem kopā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšsēļ. Ertugs. Jā, es pārstāvu kolēģi Fleckensteinu, kuram jāvaļ ES Krievijas darbgrupa šajā brīdī. Paldies referentam par atzinumu. Var viņu darbu atbalstīt īpaši certifikācijas iekļaušanu šeit, jūrnieka darbas liecības formā, kā arī saskanības paziņojumā. Tas ir ļoti svarīgi. Kolēģis Lekenšteins arī atbalstu referentu attiecībā uz to, ka certifikācija ir jāievieš visās dalībvalstīs un jāizno tas arī konsekventi visos pantos. Attiecīgs grozījums arī no Fekenšteina kunga tiks ierosināts. Viņam būtu arī jautājums tāds. Kādēļ šīs sūdzību procedūras uz kuģa klāja kas jau ir paredzēts direktīvas 2009. gada 13. tās direktīvas tātad e, pielikumā. Kāpēc tas ir šeit vēlreiz jāatkārto? To mēs īsti nesaprotam. Bet kopumā e, ziņojums ir vērtējums pozitīvi un pateicamies par to atzinumu tātad sagatavotājiem. Paldies, un tagad vārds Tusam. Tusas. Paldies! jūrniecības nozarēs strādājošie ir ieguvuši dažas privilēģijas, kas ir tagad iekļautas darba līgumos un starptautiskajos nolīgumos. Un eh, šis personāls tagad ir ieguvis zināms eh, kompetenci, taču pēdējo 20 gadu laikā uh, Eh, šīs eh, spēku samārs starp darba devējiem, darba ņēmējiem ir mainījies, un darba ņēmējiem situācija ir tikai pasliktinājusies, jo īpaši viņu tiesības ir samazinājušās 38 nolīgumi. Ir vājināti ar šo 2006. gada nolīgumu. Būtībā šis nolīgums nāk par labu uzņēmējiem un par ļaunu darba ņēmējiem, un starptautiskie līmeni ir ļoti labi zināms ne tikai politiskajā Eiropas parlamenta līmenī, bet visumā ir zināms e, jūrniecības nozarē strādājošo vidū, ka notiek tieši šādi visā pasaulē. Viņu tiesības tiek nonivelētas. Šīs privātās aģentūras, nodarbinātības aģentūras uzspiež savus noteikumus, iegūst tūkstošiem dolāru milzīgus ienākums. Un eh, šīs aģentūras nodarbojas arī ar nelegālu darbību, piemēram, ar ieroču vai narkotiku kontrabandu. Un visas šīs milzīgās summas vienkārši tiek atņemtas darba ņēmējiem par viņu godīgi nopelnīto darbu. Uh, Un vēl, ja drīkst, izteikšos par ko ļoti svarīgi, kas attiec uz Grieķiju, un izteikšos ļoti kodolīgi, priekšsēdētāja kungs, saka Tusas kungs. Ja jūs paraugāties uz zelta rītausmas tīmekļa vietni, tā ir, kā zināms, partija Grieķijā, zelta rītausma, tad tajā šai tīmekļa vietnē ir minēta konkrēta organizācija, kas ir virzīta pret darba ņēmējiem, tā uzbrūk gan grieķu, gan ārvalstu darba ņēmējiem un eh, pakļauj viņus eh, verdzības noteikumiem tādai kā verdzībai, viņu algas ir ļoti mazas, un eh, kādas no tā būs sekas, ir vispār grūti iedomāties. Šie cilvēki uh, nevar tikt pārstāvēti arotbiedrībās, viņiem nav nekādu sociālo garantiju. Un ir pieminētas sankcijas, kas tie, kurām tiek pakļauti tie darbaņēmēji, kur sūdzas par eh, šādiem negodīgiem noteikumiem. Ja, piemēram, jūrnieks pieprasa savu tiesību īstenošanu, vienkārši pieprasa pamatu sociālo nodrošinājumu, tad viņš tiek pakļauts sankcijām. Viņu šīs aģentūras sodīs, un no tā viņš cietīs. Tad es gribēju šo gadījumu, šo situāciju Grieķijā pieminēt. Un noslēgumā nav nekā šaubu par to, ka ar visiem šiem manas iepriekš pieminētajiem uh, noteikumiem pēdējo 20 gadu laikā jūrnieki ir pakļauti milzīgam spiedienam, un tas atainojas šādos tiesību aktos, un mēs gribētu paust savus iebildumus pret to. Paldies! Paldies, turpina Simpson kungs. Karamicus kungs, es saprotu, mēs te vēl ar vienu runājam par sālsūde, vai ne tā? Tad jūs izteiksieties. Jā. Paldies. Well, rapporteur, because... Vispirms vēlos pateikties referentam, jo tiešām viņš ir visu izpētījis eh, sīkos smalkumos un ir identificējis svarīgus elementus. Mēs varam piekrist vairākiem viņā ziņojuma elementiem, piemēram, atzīto organizāciju loma, kā jāuzlabo uz kuģa klāja, izraisīto strīdu risināšanu un vēl citas lietas, kuras jūs pieminējat priekšsēdētā. Un esam tādi gandarīti par uzlabojumiem tekstā šajos punktos. Un te arī ir mēģinājums iekļaut uh, Uh, noteikts uz kuģi strādājošiem jūrniekiem uh, prasības, un tad vēl ir dažas konvencijas par darbu jūrniecībā prasības, kas nav uh, daļa no šī nolīguma, nav iekļaut šajā nolīgumā. Tas, piemēram, attiecas uz algām, tas ir grūti, tas būtu sarežģīti, bet, piemēram, attiecībā uz izmitināšanu tas būtu vēl izskatāms. Tā tad esam gatavi dažs priekšlikums, dažs labs priekšlikums pieņemt. Dažs priekšlikumi ir vieglāk īstenojami, citi atkal grūtāk. Tas attiec uz pirmo punktu, proti certifikāciju. Pirmkārt, konvencijas par darbu jūrnie, konvencijā par darbu jūrniecībā ir paredzēta noteikuma par certifikāciju. Eiropas Savienībā Ir dažas lietas, kas nav kopienas kompetencē, piemēram, sociālie aspekti, sociālais nodrošinājums un arī algas. Tātad būs divi veidi certifikāti. Tātad viens attiektos uz konvenciju par darbu jūrniecībā, un otrs tad būtu daļa no šiem, šī tiesība aktas, un tas būtu grūti īstenojams, un dažām dalībvalstīm tas nepatīktu, jo tas aizbildinātos ar papildu administratīvā slogu. Tātad tagad mums jāiet uz nākošo, pie nākošā posma un jārod attiecīgi risinājumi. Un tad jācer, ka pēc iespējas drīzāk koplēmuma procedūras dalībnieki pieņem šo priekšlikumu, jo dalībvalstīm ir pēc iespējas ātrāk jāratificē konvencija tad varbūt apvienotā karalista varētu ratificēt šo konvenciju tikpat ātri, kā to izdarīja Grieķija, kas beig beigās to tomēr izdarīja. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Es mm, vispārējais zināšanai gribētu pieminēt, ka Eiropas Savienībā jūrniecības nozare ir daudz vairāk izstrādāta politika nekā vispārēji vidusjūras reģionā. Baha kungs, vai jūs vēl ko gribējāt pieminēt? Jā, nu, gan skurts. Vai... Tikai pavisam īsi jo kolēģis Ertugs jautāja uh, par sūdzībām uz kuģu klāju. Tas izriet arī no konvencijas 5. panta. Un, lai nodrošinātu vienkārši direktīvas saskanību ar konvenciju. Tāpēc es domāju, ka to derētu darīt. Tātad vienkārši šī mērķa labād. Paldies! Thank you very much. Paldies, Baha kungs, turpin priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris, un Trānu komitejā balsosim par to 27. oktobrī. Tās 16. oktobris ir šī ziņām grozījuma iesniegšanas termiņš. Līdz ar to pārējiem pie nākuša darba kārtības punkts. Mūsu sanais draugs Jorgos ja, Jorga Žaržembovskis ir jau mūsu vidū, bija paredzēts šo punktu stāt pulkstam, sākt pulkstam 11.15, taču viņš jau mūsu viesis ir uz vietas. Ja mēs tomēr varētu uz piecām minūtēm pārtraukt mūsu darbu nelielu pauzīti un tad atgriezīsimies. Paldies! Dārgie kolēģi, saka priekšstādātājs, varat atkal ieņemt savas vietas. Nākošais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar FAB koordinātoru Georgi Arsnebovski iepazīstināšanu ar uh, um, ceturkšņa ziņojumu un ar izpildes pārskatu organizācijas priekšsādātāju Pēteru Grifītu. Tātad, kad būsim noklausījušies uh, Georgas sacītē, un tātad, tad mūs uzrunās Grifit kungs. Georga, ar vienu esam priecīgi jūs sveikt transporta komitejā. Lūdzu, vārds jums, dārgais priekšstādātāji kungs, dārgais Brian. Brian saka, Jarzembovska kungs, esmu pagodināts būt jūsu vidū. Pēdējo reizi mēs runājām par uh, funkcionālajiem. Um, uh, gaisa telpas blokiem un e, termiņš bija 2012. gada decembris, tātad es regulāri jums sniedzu informāciju, labprāt atbildēšu uz jautājumiem par mūsu ziņojuma, rakstiskā ziņojuma iekļauto informāciju. Un sniegšu vispirms e, visaptverošu ieskatu. Tātad vispirms ir formāli, obli, uh, oficiāli un tad reāli jāizveido šie fab funkcionālie gaistaupas bloki. Un 24. aprīlī biju uh, jūsu sanāksmē sniedz informāciju, kopš tā laika ir parakstīti divi, divi mm, Eh, divi nolīgumi parakstīti - Baltijas valsts, Norvēģija, eh, Zviedrija, Dānija. Eh, viens FAP tika izveidots un 17. jūlijā tika izveidots cits. Tātad divi ir izveidoti, divi vēl trūks, tātad vēl ir divi mēneši līdz termiņam. Mēs vēl nerunājam par nolīgumiem ar navigācijas pakalpojumu sniedzējiem un nacionālās uzraudzības iestādēm vēl ar vienu trūkst uh, valstisku nolīgumu par uh, zilo med, medfab un uh, Donavas fab. Tad vēl ir paredzēts nolīgumu parakstīt ar Itāliju. 12. oktobrī kopā ar līdztekus uh, konferencei Limasolā, Kipras pilsētā. Uh, par eh, Eiropas debesīm. Un augustā mēs uh, uh, tikāmies ar Kostas Hadzidakis, Grieķijas bijušo un esošo transporta ministru, un uh, viņš uh, arī lūdz jums nosūtīt sveicienu. Es domāju, ar Blue Med fab viss būs kārtīgā, bet ar Dienvidu rietumu fab, kas iekļauj Portugālu un Spāniju, vēl oficiālu datumu nav neoficiāli tiek sacīts oktobrī, novembrī, bet nu redzēsim, kā situācija attīstīsies. Tā ir oficiālā puse, taču jums laikam ir interesantāk un arī reāli pasažieru interesēs uzņē līdzsabiedrībām un, lice, un lidostām svarīgāk ir, kas notiek reāli. Un te es vēlos atgādināt, ka funkcionālo gaistāvu bloku izveide vienotajās Eiropas debesīs šajā ietverā ir drošības uzlabošana, kapacitātes uzlabošana, izmaksu eh, efektivitāte un mazāk ietekmi uz vidi. Tāda ir mūsu mērķi un gribu atgādināt, ka instrumenti, kā to varētu panākt ar FAB starpnieci, būtībā ir divi veidi. Pirmkārt, FAB pārorganizējot sistēmas ir jānodrošina optimāla gaisa telpas izmantošana un otrkārt, uh, optimāla tehnisko un cilvēku resursu izmantošana. Šādi ir kritēriji būtiskai reālai faba izveidēji. Komisijas paziņojums tiek gatavots. 1. oktobrī Eiropas komisija provizoriski izvērtēja informāciju, ko, kas tika saņemta par FAB no dalībvalstīm. Šis provizoriskais izvērtējums izvērtīsies pēc um, 4. decembra par oficiālu izvērtējumu, tad par to nāksim klējā nākošā gada sākumā. Es domāju, ka šis ziņojums ir lielisks, un lai kas notiek tuvāko divu mēnešu laikā, es uzskatu, ka mans skumjais secinājums ir tāds, ka neviens funkcionālis gaisa telpa bloks neizpildīs visas prasības funkcionāla bloka darbībai. Turklāt uh, prasības ir ļoti augstas, un to jūs secināsiet lasīt, man, lasot man ziņu. Un personīgs novērtējums no manas puses gribu arī to pastāstīt. Varētu sacīt, ir četras kategorijas. Pirmā kategorija gandrīz perfekta īstenošana, un tas ir tikai viens fab. Zviedrijas, Dānijas fab funkcionāls gaistāpas bloks. Un tas ir labākais paraugu prakses piemērs divi nacionāli, divas nacionālas uzraudzības iestādes ir pārstrādātas, ir eh, izveidotas par tādu kā holding kompāniju. 1. jūlijā tika sākta darbība, tagad mums ir kopīga nacionālā uzraudzības iestāde šajā FAB, Zviedru un Dānu FAB. Un fakts ir tāds, ka gaisa telpas uzraudzība pārvalde ir jāizteno neatkarīgi no nacionālu robežām. Un komisija šai kontekstā sacīja, tās skatījumā būtu labi eh, Dānijas un Zviedrijas fab apvienot ar nefab, ziemeļu eh, fab bija NEFAP grupa, kas strādāja kopā, un tad Dānija un Zviedrija izstājās no šīs kopīgās komandas, jo viņu skatījumā darbs tritēja pārāk īsi. Nu, tika izveidots eh, Dānijas, Zviedrijas fab, pats kā neatkarīgs, un tā tā ir eh, tāda kā perfekta īstenošana. Un tad uh, otrā kategorija ir diezgan laba īstenošana. Tas attiec apvieno karalisti un īriju. Kāpēc tikai diezgan laba īstenošana? Tāpēc, ka šīs valsts ir darījušas daudz gaisa telpas uzraudzības jomā, pārvaldības, šīs telpas pārvaldības aktivitāšu jomā, taču vēl ar vienu ir daudz neizmantota potenciāla. Uh, lai pareizi izmanto tehniskos un uh, cilvēku resursus. Šeit vēl šis fab ir iepalicis. Un komisija sacīja, ka apvienotā karaliste varētu būt efektīvāk, ja tā tā vēlētos. Taču es uzskatu, ka tomēr svarīgi šeit ir secināt, ka ir labs paraugs, ka īrijas un apvienotās karalistes fab varētu nodrošināt labāku uh, FAB eh, sadarbības tīklu ar FABEK, jo jūs redzat, no centrālās Eiropas ir eh, starpkontinentālie lidojumi ar pieturu apvienotā karalistē īrijā. Tātad trešā kategorija būtu daļēja īstenošana. Tad kas eh, fab? Tas attiec uz Donavas fab un uz Baltijas fab. Do, Donavas fab attiec uz Rumāniju, Bulgāriju. Uh, Šīs valsts sāk darbu vēlu, taču te tiek īstenoti praktiski uzlabojumi gaisa telpas uzraudzībā. Baltijas vaba arī sāk darbību ļoti vēlu, tomēr šīs divas valstis ir gatavas cieši sadarboties. Un tas nav grūti, tāpēc ka abas, fa, abi fabi ir eh, tādi, kuros darbojas tikai divas valsts, ar divām valstīm vienoties daudz vieglāk. Taču atklāt sakot, Baltijas fabi ir tā saucot suboptimāls fabi. Ja jūs paraugāties uz šo fabu, tad eh, šajā fabu ir iekļaut Polija un eh, Lietuva, tad varbūt būtu vērts apvienoties ar citiem fabu. Un tātad ceturtajā kategorijā vesel pieci fabu, diemžēl, kuros eh, īstenošana patiesībā nenotiek. Es domāju, šis secinājums ir skumšs, un es sākšu ar Fabeku. Tas attiec uz Beļģiju, Nīderlandi, Luksemburgu, Franciju, Vāciju un Šveici, un jau 2010. gada 2. decembrī tika parakstīta vienošanās, taču divi gadi gandrīz pagājuši, un liels progress nav panāks. Tas ir lielākais fab, tas aizņem 55% no gaisa telpas, te nepieciešams liels progress. Protams, ka šīm daudzajām valstīm ir liels atšķirības, eh, līdzīga situācija arī ir uh, pārobežu dzelzceļiem, un tomēr es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai darbs pie Fabek turpinātos, lai sadarbība eh, turpinātos arī Nacionālo uzraudzības iestāžu līmenī. Es gribu atgādināt, ka manā ziņojumā uh, bija minēts, ka pagājuši gadu par Matahonu notika sanāksme un eh, tiks solīta sadarbības programma, lai uzlabotu efektivitātu un izmaksu ietaupījumu. Šo eh, vasaru Lēvenē atkal sanāca kopā iesaistītās puses nāca klajā ar secinājumu, taču patiesībā eh, starp Matelhonu un Lēveni nekas jauns eh, nenotika un tika izveidot vēl viena programma, lai skatītu, kādas ir tālākās iespējas, bet īstenošana nenotika. Vēl viena svarīga fab ir fab CE, Čehija, Ungārija, Slovākija, Austrija, Slovenija, Horvātija, Bosnija, Hercegovina. Šeit situācija ir līdzīga. Ļoti grūti septiņām valstīm nonākt pie vienotas secinājuma, tomēr dalībvalstīm bija brīva izvēle, kurā fāba darboties līdzi, kurā iestāties tām pavisam bija skaidrs, kurš švab ko grib, un 5. mājā 2011. gadā tika parakstīts nolīgums, nu jau pagājis gandrīz pusotras gads, nu apmēram tā, un es domāju, valstīm bija pietiekoši daudz laika kaut ko īstenot, un tāpēc. Eh, diemžēl, jāsacina, eh, nav progress panākts. Citi fab mazāk svarīgi, tomēr nemazāk svarīgi. Fab ir nefab, es jau teicu, ka nefab sāk darbību vēlu un mazliet eh, rosina bažas tas, ka ir paredz, ka paredzētie plāni eh, ciešākai sadarbībai nav vērsti uz 2012. gadu, bet tikai uz 2015. gadu, kaut arī, ja 2012. gadā bija paredzēts sākt darbību. Tomēr uh, Uh, labāk tā nekā nekā, jo Norvēģija tiek iekļaut šajā sistēmā. Runājot par mm, dienvidu rietumu fab, uh, esmu vīlies, jo uh, tika parakstīta vienošanās ļoti, ka darbs tiks sāks ļoti agri, taču vienošanās vēl arvien nav parakstīta. Pagājuši gadu bija vēlēšanās, vēlēšanas Portugālē. Uh, Tomēr es domāju, ka šī faba organizēšanai nevajadzētu būt grūtai, un es ceru, ka vismaz tuvāko nedēļu laikā tiks parakstīt vienošanās starp valstīm. Protams, ka visgrūtākā situācija ir ar Blue Med fab. Politisko, finansiālo grūtību dēļ Grieķijā un Kiprā tās ir labi pazīstams. Tomēr tas nav gana labs aizbildinājums, jo SES divi uh, tiesība akts ir jau kopš 2009. gada novembra un triju gadu laikā varēja jau panākt diezgan lielu progresu, lai optimāli izmantotu gaisa telpu un cilvēku resursus un tehniskos resursus divos e, līmeņos NSP un NSA, ja Nacionālās uzraudzības iestādes līmeņi. Tad kādas ir manas idejas attiecībā uz nākotnē? Četras idejas. Tās ir tīri personīgas manas idejas. Es domāju, būtu labi, arī šai komitejai nosūtīt skaidru signālu dalībvalstīm komisijām. Varbūt to varētu uh, izmantot Forstera ziņojumu debašu kontekstā. Es vēl šo uh, nedēļas nogali izlasīju šo ziņojumu, uzskatu, ka tas ir labs un to varētu arī skatīt Eiropas parlamenta tautam. Tad uh, mums dalībvalstīm ir jāsaka, Lūdzu, īstenojiet to, par ko esat vienojušies. Komisijai jāsaka, ka mēs jūs atbalstām, jo citā 2013. gada sākumā sāksim pārkāpumu procedūras. Es domāju, mēs kaut ko uzzināsim vairāk par uh, komisijas idejām, uh, uh, pateicoties komisāra Kallas sniegtajai runai Limasolā šo ceturtdienu. Es domāju, jābūt pavisam skaidri ka ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās īsteno to, kas tam darāms. Jo tiesība akts tika pieņemts 2009. gadā, bija vienprātīgs lēmums parlamentā un liels vairākuma atbalsts eh, parlamentā, tad padomē bija vienbalsība un parlamentā liels vairākums, un trīs gadu laikā taču šo un to varētu izdarīt. Un mēs to darītu gan vīdes, gan uh, ekonomikas vārdā un samazinātos ietekmi uz vidi un būtu ieguldījums iedzīvot, iegums iedzīvotājiem. Tad ir vēl kāda lieta, par kuru es uh, runāt, e, gribētu runāt. Ir tādi, kas vēlas divu ātrumu attīstību, fab un fabek. Un, jo, ja mēs paskatāmies uz <clears throat> to daļu, kur atrodas uh, Bosniju un tam līdzīgi, tad e, man ir jāsaka, ka ja tiem, kas ir ārpus fabēk, nav iespēja pēc trim gadiem nonākt pie kopīga lēmuma, tad, nu, diemžēl ir jāizvēlās divu ātrumu pieeja. Mums ir arī labi piemēri par to, kā tas var darboties, piemēram, Schengen zona. Tas nozīmē, ka fabrika būs atvērts, lai vienmēr tur varētu iestāties citi bet eh, nu, mēs nevaram gaidīt, kamēr visi varēs vienoties. Tad vēl arī man šķiet ir ļoti svarīgi atgādināt dalību valstīm, ka tām vajadzētu aicināt eh, dalību valstis, kaimiņu valstis pievienoties uh, FAB. Nu, viens no šādiem gadījumiem būtu Islande. Patiesībā Īslandes pienākums būtu iestāties FAB tādēļ, ka saskaņā ar vienošanos, ko Īslanda ir noslēgusi, saskaņā ar SES2, tās Īslandai ir jādara, bet nu pagaidām viņi tur tikai tēlo muļķus un izliekās, ka tas uz viņiem neatiecās. Tad paliek vēl Rietumu Balkānu valstis. valstis. Ja jūs paskatītos man ziņojumu pēdējā lapā, mapā, tad jūs redzētu Albāniju, Maķedoniju, Kosovu un Melnkalni. Un es domāju, ka būtu ļoti labi aicināt šīs valstis iestāties FAB. Nu, pašlaik tiek vestas pārunas bet eh, vajadzētu nosūtīt tās, tā sacīt, rakstiskus ielūgumus, lai šīs valstis iestātos. Nu, vēl es gribētu teikt, ka mums vajadzētu pamatīgi izanalizēt situāciju un domāt par jaunām iniciatīvām. Ieskaitot par to, ka mums vajadzētu uzlabot SES e likumdošanu. Manuprāt, mēs to varam darīt četros veidos. Uh, Daži no FOB pārstāvjiem saka, ka mēs pagaidām nevaram to darīt, eh, tādēļ, ka ir visādi nacionālie pienākumi, bet mums vajadzētu tikt no tiem vaļā. Tālāk mums ir nepieciešams arī ceļu karte FAB, un tad mums ir arī uzlabot interfab savienojumus un Visbeidzot, man šķiet, ka tieši tā teica Pīters, izvirzīt uh, saistošus mērķus nākamajam atsauces periodam. Mēs te nerunājam tikai par organizāciju, mēs runājam par rezultātiem. Nu un tagad es te jau tuvojos beigām. Jūs jau zināt, ka es. Uh, pie šī uzdevuma jau tā kā esmu iegājis finiša taisnē, kaut arī es, kaut arī uzdevums pats vēl nav paveikts. Un man ir bijis ļoti liels prieks piedalīties procesā, kurā tika radīti FAB, un tāpēc es vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvjiem, kas mani atbalstīja man darba laikā, un tad es arī pateicos šai komitejai, kas man ir palīdzējusi tikt izbīdīt šo jautājumu cauri dažās no dalību valstu galvaspilsētām, tā kā jūs man tik ļoti atbalstījāt, tad es vēlētos izteikt lielu pateicību priekšsādātājiem, koordinatoriem un visiem pārējiem. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, George. Liels paldies, eh, Georgi. Es domāju, ka arī mēs varam tev pateikties par to, ka tu strādā ļoti sarežģītos darba apstākļos un kā tev bija tikšanās ar diezgan sarežģītiem cilvēkiem no dalību valstīm. Un man liekas, ka cilvēki, kam nav tik stingrs raksturs kā tev, varbūt sen jau būtu padavušies. Es atceros, komisārs Kallas teica, ka uh, viņš uh, bija iedomājies par tevi, lai uzticētu šo uzdevumu, un tādēļ es nodomāju, ka noteikti viņš nebūtu varējis atrast labāku cilvēku šim uzdevumam, jo noteikti ir nepieciešama tava neatlaidība, lai kaut ko tādu paveiktu, un es nekļūdījos. Nu, man šķiet, mums vajadzētu visiem atzīt, ka mums nav funkcionālas gaisa telpas bloku, jo, lai notiktu brīnumi, ir nepieciešams mazliet vairāk laika, bet mēs pie tā strādāsim, jo pašlaik tiek likti pamati tam, ko mēs darīsim nākotnē. Kas attiecās uz parlamentu un parlamentu atbalstu, tad es varu pateikt eh, tikai kā pagaidiet uh, Simpsona kunga runu ceturtdien no rīta. Es uh, domāju, ka uh, tu būsi uh, Limasolā un uh, mana pieeja ir ļoti diplomātiska. Tālāk. Maķie, paldies priekšsēd. Jā. Arī es gribu sākt ar pateicības vārdiem mūsu kolēģim Georgam Diemžēl mūsu negatīvās gaidas ir izrādījušās pamatotas pēdējo mēnešu gaitā. Šī situācija nav nekas jauns. Tu jau bieži to esi piedzīvojis. Padomu paraksta kaut ko un tad neizpilda. Mēs jau to pazīstam. Es nezinu, kādā veidā mēs varētu padomēji eh, pārliecinoši līdzdalīt, ka nav jēgas no vienas puses konstatēt, ka cilvēki Eiropai, Eiropas idejā vairs netic, no otras puses neīstenot to, ko padomu pat ir lēmus, un tas tik svarīgos jautājumos kā šajā. Jo, kad ir runa par drošību, tad visi ar plīvojošiem karodiem metas uz priekšu par vidi, par izmaksu samazināšanu. Tas taču viss Tieši visi ir jautājumi, kas uh, it kā būtu katras valdības interesēs, bet, kad iet runa par implementāciju, nu tad pieklibo. Tādēļ no mūsu viedokļa raugoties, EPP viedokļa raugoties, būtu pavisam aplami, ja mēs tagad tikai uh, saliktu pauniņas uh, koferītī un padotos. Nē, es domāju, mums ir jāturpina šī, šis darbs, dalībvalstīm jāprāda, ka tā nevar. Ar cilvēkiem Eiropā apieties, un tādēļ es arī atbalstu ierosinājumu par diviem ātrumiem. Tiem, kas vēlas virzīties ātrāk, ir jādod iespēja arī fāba iekšienē e, strādāt ātrāk uz priekšu, tas varētu pārliecināt varbūt vienu otru no gausākiem, jo labi piemēru var pamudināt arī lēnīgos. Tātad mans vēstījums ir skaidrs. Mēs negribam jaunu likumdošanu. Komisija arī neiesaku uh, par to pat domāt, bet drīzāk izmantot komisijas rīcībā esošos instrumentus, uh, ko, uh, kurus tā var likt lietā, ja dalībvalsts neīsteno pašas pieņemtos lēmumus. Otrakārt, mēs tagad tuvāko nedēļu gaitā prasam komitīs skaidru pozicionēšanos, nevis šādu bezgalīgu nogaidīšanu. Brian, tava runa nākamnedēļ un uh, e, e, tava izturēšanās pret komisāru arī var šeit skaidri pozīciju nospraust, jo mēs nedrīkstam vienkārši palikt pie šīm cerībām, ka gan jau nākamo nedēļu gaitā kaut kas iekustēsies, nenotiks nekas, ja mēs necīnīsimies, un tas mums ir arī jādara. Fabi kā tādi, mēs zinām, kādas ir grūtības, un es domāju, ir jāatzīst atklāt, ka daļa no grūtībām ir saistīta ar šajā jomā strādājošiem. Miļais Žorž, tas man atgādina arī zināmas diskusijas attiecībā uz dzelzceļu uzņēmumiem. Ideja laba, bet statūti visu tad nobloķē. Tā bija šajā gadījumā, un tā ir arī tagad, mums ir jārod risinājumi, optimāli risinājumi, kas ir viena faba ietvaros iespējama. Par problēmām jārunā atklāti, un nav mūsu uzdevums ierosināt kādu modeli. Tas ir jāatrod fabiem pašiem. Tas būtu viss, kas man ir sakāms par līdzšinējo virzību ar Fabiem. Alhadrauji kungs, nākamais. Paldies priekšsēd. Arī es gribētu sirsnīgi pateikties Georgam par viņu, viņa ievadrunu un viņa uh, sūro darbu pēdējā laikā. Diemžēl mums nākas konstatēt, ka neskatoties uz vienā otrā punktā panākto virzību, secinājumam ir jābūt tādam, ka uh, mērķis nav sasniegts. Fabi nedarbojās. Neskatoties uz daudziem ieguvumiem, kurus mēs visi no tiem varētu gūt. Tagad jādomā, ko darīt tālāk. Kā turpināt šo darbu tuvāko mēnešu gadu gaitā, un es teiktu, ka bumba lielā mērā ir komisijas laukuma pusē. Kā jau Maķēvs sacīja, es vēlos dzirdēt ko tad komisija grasās darīt. Ja ir pieņemta ES līmenī likumdošana un dažlība valsts to nepilda, tad komisijai ir jāliek lietā savi piespiedu instrumenti. Ko komisija darīs? Piekrīt arī kolēģijā Džembovska ierosinājumiem ja ir valstis, kuras vēlas virzīties uz priekšu, citas bremzē, nu tad, eh, jā, varbūt tiešām jāstrādā ar šiem diviem ātrumiem. Kā to praktiski organizēt, tas jāskatās, bet svarīgi ir, lai uh, tiktu panākt virzība treškārt. Un tā var būt, eh, tā var būt lieta, kas būtu jāzina arī ar koordinatoriem, Brian. Ņemot vērā to lielo darbu, kas mums vēl gaidāms ar šo jautājumu, būtu vērts komisijai ieteikt Eh, kolēģa Jāģembovska mandātu pagarināt. Protams, ja viņš ir gatavs uz to, ņemot vērā, ka eh, decembrī droši vien šis darbs vēl nebūs galā, mums ir nepieciešams cilvēks, kas šo visu darbu koordinē un mūs kā padomu varētu regulāri informēt. Šis mandāts būtu jāplūko konkrēti, precīzi skaidrs, bet es domāju, ka mums ir jāģembauska kungam jādod pietiekošas pilnvaras, lai šo virzību panākt. Ja kolēģi tam piekrist, es to atbalstītu. Un tad konkrēti par Fabeku man vēl būtu jautājums. Kur tad īsti ķerās? Ja Fabeks ja Fabek izdotos ierosināt, tā jau būtu pusi, vai ne? Mēs zinām, ka Fabeks ir 55% no gaisa transporta. Kādi ir šķēršļi? Un kā mēs tos varam pārvarēt? Ja mums izdosies panākt šajā, attiecībā šo bloku panā uh, uh, virzību, tad arī cits bloks tas varētu iekustināt. Paldies Iežiem Boskungam par ziņojumu sākumā izklausījās diezgan optimistisks, bet tad mēs dzirdējām šīm daudzajām problēmām, tas tiešām ir ārprāts, pilnīgi piekrīt Maķē. Mēs pieņem visādas lēmumus, daudz ko parakstam, un neviens pat nedomā par implementāciju. Nevienmēr tas ir tik traģiski, bet šajā gadījumā jau nu gan. Arī mums tas bija attiecībā uz dzēsēju paketni. Attiecībā uz vienotām Eiropas debesīm, man jāsaka, šī tinta, kas uz papīra pat ir lieki izšķērdēta, nu, tas ir nožēlojami. Attiecībā uz regulējumu es saprotu, ka komisija, kas ir līgumu uzraugs, viņai nekas cits neatliek, kā rīkoties ļoti stingri. Mēs kā parlaments it kā to arī ne īpaši atbalstam, mēs gribam subsidiaritāti, e, par to pat var vērsties tiesā, ja tā tiek pārkāpta, bet ko darīt šajā gadījumā? Mēs taču nevaram rēķināties ar to, ka lidmašīnas vienmēr linoš, lido šo taisnāko ceļu. Tā tas nav realitātē, un mēs varētu tik daudz līdzekļus ietaupīt, izvarīties no divkāršā darba, kāpēc ES valdībām neizdodas šo puzli salikt kopā. Nav jau runa nemaz vēl par vienoto Eiropas gaistelpu, ir runa tikai par šīm pužļa daliņām, un pat tās neizdodas salikt. Nu, tas taču ir tiešām ārprāts. Es domāju, mēs to vienkāršiem pilsoņiem nekādu nevaram izskaidrot. Te ir beidzot jāpanāk pāraums, bet kā? Es piekrītu Saidam Elhadraui, jāpagarina Jažembovska kunga mandāts. Mēs viņu nozīmējam pa koordinatoru, diemžēl viņam nebija liela panākuma, viņš ļoti pūlējās, bet, nu, nesanāca, un es domāju, ka tomēr virzībai jābūt turpmāk arī. Divi ātrumi, atbalstams priekšlikums, bet kā tas darbosies, jo eh, aizkavēšanās īpaši ir ar diviem lielajiem, Vācija un Francija. Viņi arī bija Materhorna sanāksmē daudz kur solīja un tagad nepilda to. Es ar savu valdību es vairāk sarunas vedus un vācieši saka, jā, jā, Franči, viņiem ir sliktāk sistēma, viņiem jātuvinās mums, Franči atkal saka to pašu par vāciešiem. Nu, nekāda virzība. Beigās es dzirdēju to, ka attiecībā uz um, gaisa satiksmes dispečeriem Vācijas, Francijas stepā varētu notikt tuvināšanās. Uh, vai mums te varam panākt? Lichtenbergere. Paldies. Paldies arī mūsu bijušiem kolēģim, deputātam par uh, ziņojumu. Man tāda neliela vēlme. Kad jūs runājat par FABC, nerunājat par seno Austrijas impēriju. Tas ir tieši viens no iemesliem, kādēļ šeit panākumi netiek gūti, jo no šī laika ir aizspriedumi vēl apusē. Es nesaku, ka tikai vieniem vai otriem. Bet tas ir tāds labs piemērs arī, jo tas ir gaistāvs bloks, kurā ir daudzas mazas valstis, kuru starpā patiesība būtu vēl daudz lielāka, nepieciešamība cieši sadarboties. Tāds taču bija viens no mērķiem. Izveidot lielākas geogrāfiskas vienības, bet te nu buksē galīgi. Un tad es gribēju jautāt, kas ir šeit galvenie šķēršļi? Tas, kas notiek vai nenotiek šajā gaistāvs blokā, tas ir eh, arī tā tipiski patiesībā, un tāpēc man interesētu, kas tur ir, kas tur nav. Tajā piedalās valsts, kas nav es dalībvalsts, bet es dzirdu, ka pat eh, dalībvalsts starpā īsti neiet ar sadarbību. Vēl man būtu jautājums attiecībā uz militārajām zonām, kurās nedrīkst ielidot. Par to runājām pagājušā reizē, kāda ir virzība panākt šajā jautājumā, it kā sākumā izskatījās pozitīvi tas viss Un tad man vēl ir jautājums par dienvidu austrumu fabu. Vai šeit joprojām ir šī Gibraltāras problēma, vai tā ir atrisināta? Ā, atrisināta, nu ļoti labi. Austrieši mēdz teikt, ka e, tas bija tāds kā spoks, kas atgriežas atkal un atkal, nu jā, Labi, ka tas ir atrisināts. Visādi citādi es būtu par to, kaut vai Maisnieks kundze ir šaubas, ka jāpagarina mandāts. Es sapratu, ka jūs teicāt, ka jāuzmanās neraidīt pareizo signālu. À, atvainojiet, es pārpratu jūs. Es tā pārpratu, tad, nē, tad, labi. Es domāju, mums ir šis spiediens jāsaglabā, šī problēma ir beidzot jāatrisina, kā mēs varam pārvarēt šo nacionālos egoismus, tā ir galvenā problēma. Kā mēs varam pārvarēt to problēmu ar vāciešiem, franci, frančiem, kuri abi uzskata, ka viņiem ir ideālais modelis un viss cits, lai pielāgojās. Tādas ir manas bažas. Ja mums ar fabiem vienmēr būs tā, ka vienkārši eh, iestādes drusciņi ciešāk sadarbosies. Eh, tā tas būs tas, ko um, ehm, Šekspīrs sauc par Love Labels Lost, tātad, um, ehm, nu, veltīgi centieni, Krāmeram vārds. Jā, es vienmēr priecājos, ja pie mums viesojas Georgs Jāžim Bosk, šajā gadījumā mums pat nav domstarpības, pat nevaram strīdēties viens ar otru. <clears throat> Lūk, kā lietas mainās. Es vienmēr sacīju, viņš ir īstais šīs, eh, uzdev, šim uzdevumam, tādēļ arī atbalstam ierosinājumu. Gezīna, tu ierosināji ļoti labi. Bet tas taču ir tiešām trakums. Ar šiem, šie fabi palīdzētu, gaistāvu bloku mums paredzētu e, eh, taupīt līdzekļus, drošību lielāku panākt un vīdē sagāt. Tie visi taču ir ēs mērķi. E sākotnējie, un viss par to vienojamies, un nekas nenotiek. Iepriekš tik pieminēt Grieķiju, mēs zinām, viņiem ir finansiāls problēmas, ehm, nu, Grieķi paši to vislabāk droši vien zina. Un tad viņi pretojās. Kaut gan šeit, šī ir iespēja līdzekļus ietaupīt bez nabagu pensionāru nastu sa, eh, palielināšanas un tā tā, nu to es tiešām nesaprotu Arī attiecībā uz Vāciju un Franciju visi grib naudu, visiem ir finansiāls problēmas, un te, kur mēs varētu eleganti ietaupīt līdzekļus, tikai iegums gūt, nu te mēs nekā nedaram. Kādēļ debatēs par to nekas netiek teikts? Piemēram, valstīm, nu kā tad citādi jūs gribat eh, šīs finanšu problēmas risināt? Mm, taču finanšu problēmas mēs visi apzināmies. Lūk, mēs varam šeit visus šos trīs mērķus panākt vienlaicīgi. Tad kādi ir šie argumenti, kā viņi nekaunas, viņiem vajadzētu turēt muti, bet viņi vienkārši jau trīs gadus tikai atkārto, nē, nē, negribam, negribam. Nu, lūk, iespēja ietaupīt līdzekļus, nu tad dariet to. Paldies, Maikla. Pirms atgriežos pie Džordža un komisijas daži vārdi. Uh, no nu, mans pašu, un tas patiesībā vienkārši ataino citu sacītu. Es domāju, ka viņiem būtu jāpagarina tavs mandāts, varbūt es varu runāt tieši ar komisāru. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, darbs nav paveikts, tā gan nav tava vaina. Un otrkārt, un es nevaru iedomāties kādu personu, kas tu panāktu šī darba tomēr vainagošanās panākumiem labāk nekā tu Nu, citi jau arī teikuši, ka tu esi vislabākais kandidāts. Nu, paskatīsimies uz šo ministru padomu. Tad ar ko mums tur īsti ir darīšana? Es patiesībā īsti nezinu, ar ko man tur darīšana, kad jūs runājat ar ministru padomu. Es gandrīz 25 gadu strādāju parlamentā, un nekad man nav bijis darīšana ar viltīgāku padomi, ministrs padomi, nekā šī te. Un te nav runa tikai par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, ne tikai šajā jomā. Es jums varu minēt veselu virkni lietu, kur padome ir devuši solījumu, pārakstījusi un dalīs, darīs pilnīgi neko. Te var atgādināt o, Kromvēla. Uh, eh, citāts attiecībā uz uh, tā laika apvienotās karalistas uh, karaļa mm, solījumiem, viņš teica, ka tie nav nekā vērti būtībā. Un nu, tāpat varētu sacīt par ministru padomu solījumu. Un iepriekšējie priekšsēdētāji nākuši pirms viņu, uh, pēc viņu prezidentūras laikiem, mēs patiesībā jums neusticamies. Un, un tagad mēs esam nonākuši pie šīs situācijas starp parlamentu un padomu šai jomā. Un es runāju ar citu komiteju priekšsēdētājiem, un patiesībā ne tikai šajā jomā mēs nevaram uzticēties padome. Un tāpēc no vienas puses padome iestājas par Uh, ietaupījumiem, piemēram, 150 miljārdu eiro ietaupījumi, bet tad, kad īstenojot to, ko padomi ir apņēmusies, tā varētu veikt milzīgs ietaupījums, tad tā nerīkojas, tā vispār nav darījusi pilni neko. Tāpēc, ka uh, šajā padomē strādojušie vienkārši strādā savu nacionālo interešu vārdā. Visi tie, kas uzskatīja, ka 1989. gadā kritusī Berlīnas siena ir pavērusi ceļu vienotībai, tad patiesībā mēs tagad esam vīnuši, vīlušies, jo tagad ir vesels 27 Berlīnas siena šādi mūri. Jauni tiesību akti? Nē, viennozīmīgi nē jaunajiem tiesību aktiem. Šie, šis tiesību akts jau ir gana labs. Kāds ir datums, eh, Džordž, kad bija paredzēts parakstīt? 4. decembrī 2012. gadā visām starpvalsts vienošanām bija jābūt parakstītiem. 5. decembrī saka Simpsons kungs, vedieties priekšā tos, kas nav parakstījuši, jo ja mēs tā nedarīsim, tad šis tiesība aks neko nepanāksim. Bet viņi jums neusticēsies, saka balss no zāles. Nu labi, saka priekšsādātājs. So, yeah, on, the... Jā, pēc tam izteiksies komisijas. Lūdzu, pavisam īsi. Nav izslēgts mikrofons runātājai. Es domāju, ka runa Limasolā būs apmēram šādā virzienā. Transporta ministrs arī būs klāt Limasolā. Uh, Es domāju, mēs pilnīgi vienbalsīgi jūs atbalstām, un dalībvalstīm kaut kas ir jādara. Un dalībvalstīm ir jāzina, ka parlaments kaut ko virza savā pusē. Arī izdara spiedienu. Turpin Simpson kungs, jūs esat piemetusi sāli manai runāja. Mēs te varētu raksturot eh, padomi kā tādu krokodilu. Tā vienkārši pelda un tikai acis rēgojas no ūdens virsmas, tā skatās, kas notiek apkārt, bet reāli tā perina savus ļaunos plānus. Lūdzu, komisijas pārstāvis, un tad pievērsīsimies Grifita kundzam. Paldies, priekšsādātāji, labrīt, dāmas un kungi! Vispirms komisijas vārdā vēlos pateikties Jažembovska kungam par viņa lieliski īstenoto darbu. Ir noritējis ilgstošs izvērtējuma periods, un tagad šis izvērtēšanas periods uh, uh, tuvojas beigām, mums jānāk klajā ar saviem secinājumiem. Jūsu vēstījums ir visam skaidrs, un mūsu komisāra nodoms ir uh, vērsties uh, Eiropas Savienības tiesā sākot pārkāpumu procedūru, bet ne, neīstenojušajām, neparakstījušām dalībvalstīm, bet šis process parasti ir ilgstošs un, protams, mums ir jāizveido vēl stabils uh, pamats to darīt. Nu, un tad ir iespēja apspriest šo lietu Limasolā. Mums ir no vienas puses <clears throat> jāizdara spiediens uz dalībvalsts, ja tās pēc iespējas vairāk īstenot savus apņemšanās. Uh, Un uh, no otras puses mums ir jāskatās, kā mēs varam tikt pāri šiem šēršļiem, kas vēl arvien pastāv. Iespējams, ka šos uh, apstākļus var nosaukt vienkārši šādi nacionālās intereses, un uh, tās uh, apiet ir grūti, un tāpēc situācija ir sarežģīta. Paldies! Simpson kungs, šie ļaudis ir parakstījuši. Viņi man te turpina runāt par suverenitāti, bet viņi ir parakstījušies, viņi ir vienojušies. Viņi ir atzīmējuši visur atķeksīti, jā, un parakstījuši. Viņi nevar vienkārši aizbildināties ar suverenitāti, kad viņi jau ir apņēmušies parakstījuši. Viņi ir parakstījuši līgumu. Un nevar prasīt kaut kādu papildus laiku un tā tālāk. Ja jūs nesāksiet savas pārkāpuma procedūras jau 5. decembrī, tad nekas tālāk nenotiek. Kādam ir jāpanāk, š, ka šīs dalībvalsts izpilda savus solījumus, ka tās tiek vestas tiesas priekšā, ja tās to nedara. Mums ir sistēma. Visiem ir jāievēro noteikumi, izņemot dalībvalsts, bet tas ir pilnīgi nepieņemami, Jorgus. Čoč. Lielas paldies par uh, Uh, priekšlikumu pagarināt manu mandātu. Man šķiet, ka varbūt tā ir laba ideja, bet uh, komisijai vajadzētu izlemt. Es, protams, piekrīstu turpināt šo mandātu, jo man nepatīk atstāt darbas pusratā. Uh, Galvenā problēma, un kam es varētu pilnīgi piekrīst, uh, par to mēs esam uz viena viļņa, ir par to, ka ir jāsāk pārkāpuma procedūras, cik ātri vien iespējams. Protams, tās nav tik vienkārši, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, mums ir jāsagatavo argumenti, un mums ir jāvēršās pie komisāra. Tomēr es ceru, ka vicepriekšsēdētājs raidīs skaidru signālu ceturtdienu. Tāpat arī es esmu pret to, ka mēs pārāk daudz runājām par SES3, jo tad būs dalībvalstis noteikti teiks, nu labi, mēs pagaidīsim SES3, lai izlēmtu, kas tad ir labāk. Tomēr es jau teicu savā runā, ka mums ir jādomā par iniciatīvām, un daži no jums pieminēja svarīgas lietas. Viena no galvenajām problēmām, tad, kad mēs organizējam sadarbību. E, ir tieši tā, ko jūs pieminējāt, ir atšķirīgi līk, ienākumi, pensijām, nodarbinātībā un tam līdzīgi. Tāpēc varbūt mums tiešām vajadzētu padomāt par iniciatīvām. Tagad es vēlētos pateikt sekojošu lietu. Uh, tā kā galvenais iemesls ir tas, kā transporta ministra, satiksmes ministra neņem pietiekami pie sirds šo jautājumu. Viņi necenšas tikt ar to galā. Viņi pārāk nobijušies par to, kas notiks ar institūcijām un nodarbinātajiem. Ja jūs, piemēram, paskatieties uz Fabek, ir eh, viens jautājums par gaisa telpu. Es esmu dzirdējis, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es esmu dzirdējis, ka bija domas ar divām Eiropas pilsētām lidot eh, no vienas uz otru pa vistaisnāko līniju, un tad viens kaut kāds tur eh, viena dalībvalsts teica, arī, nu, ziniet, ja es lidosiet taisnākajā līnijā, tad es zaudēšu naudu, mums tas nepatīk. Nu, un to vajadzētu noteikti ņemt vērā, jo bez politiskās gripa, gribas mums ir nepieciešams uh, komandas gars, mums ir. Um, nepieciešams sadarboties. Un tagad, kad mēs runājam par fabriku, es neesmu droši, ka te vajadzētu runāt par militāriem jautājumiem, bet no nu arī pie tā mēs varētu piestrādāt. Jautājums ir par to, kā mēs varam mums vajadzētu spēt vienoties NSP līmenī un uh, ANSP ir tieši tā problēma, ko mēs nesam varējuši atrasināt pēdējo divu gadu laikā. Uh, Visu laiku notiek tikai braukšana no vienas pilsētas uz otru un apspriešana. Un, nu, septembrī mēs jau bijām ļoti tuvu tam, lai radītu vienu kompāniju, bet nu, tad eh, nevarēja vienoties par to, kas tas būs. Vai tā būs akciju sabiedrība, vai tas būs sieva, vai kas tas būs. Nu, un ar to nevarēja, par to nevarēja vienoties, un atkal atlika Nu, ziniet, tad arī ir problēma ar ministriem. Es neteikšu, kurā valstī, bet satiksmes eh, ministrijās ir valsts sekretāri, kas saka, nē, nē, nē, ziniet, es savā satiksmes uh, uh, iestādē nevēlos uh, nekādas problēmas, jo citādi mani transporta satiksmes darbinieki sāks streikot un premjerministrs vienkārši noraus galvu. Uh, bet galvenais ir panākt, lai darbinieki nostājās mūsu pusē. Mums ir daži piemēri ar uh, FAB. Ir dažas valstis, kur komunikācija ar darbiniekiem ir ļoti laba, bet citās atkal šie komunikācija nenotiek, un tad, protams, darbinieki ir nobijušies, ka viņi zaudēs darbu, viņi zaudēs pensiju, un tad viņi iebilst. Tāpēc ir nepieciešama sadarbība starp ministriem un ar arotbiedrībām. Es nedomāju, ka arotbiedrības ir pret šo jautājumu. Es domāju, vajag runāt ar arotbiedrībām, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam strādāt. Pīters raugās uz mani un skatās pulksenī. Nu, es domāju, ka jaunas, jaunās valstis sāka būvēt pašas savus gaisa kontrolas centrus. Un tad jautājums ir par to, kā to visu organizēt. Ir jāskatās, kādas ir izmaksas un kā mēs to visu varam norganizēt. Un tāpēc mums ir jāizdara spiediens tieši uz politiskās gribas trūkumu. Tā, vai es vēl kaut ko aizmirsu? Man šķiet, jūs saprotat, ko es domāju. Tad vēl e, Fabek mums ir problēma ar moku. Tas ir ļoti labs gaisa telpas kontroles centrs. Uh, kas ietver Beļģiju, Nīderlandu, Luksemburgu un Vāciju, Franciju un Šveici domā par to, vai tur iestāties. Tas ir gaisa kontroles centrs, un uh, to varētu nosaukt vai nu par gaisa kontroles centru, vai arī par uh, ļoti modernu gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju. Un uh, katrā ziņā uh, Tad, kad jūs izlasāt šo ziņojumu, jūs varat vērsties pie saviem ministriem un teikt, es izlasīju šo ziņojumu un gribētu zināt, kas manā valstī par to notiek. Paldies, Georg, tālāk. Pirms es dodu vārdu citiem. Uh, es domāju, ka tu mums tūliņ varēsi apgaismot. Jā, priekšsēd, Paldies, eh, ļoti jauki būt starp cilvēkiem, kas ļoti atbalsta šo vienotās Eiropas debešu koncepciju. Man prieks būt šeit ar Gergijā Čembovskai. Informēšu jūs par dažiem galveniem jautājumiem. Kad uh, uzstāju šeit pagājušajā reizē, jūs gribējāt zināt, eh, kāds ir panāks progress attiecībā uz performance review scheme, tātad izpildījuma uh, kontrols schēmu. Un ar prieku var ziņot, ka visas 20 visi 29 plāni tagad ir apstiprināti, bet mērķi nav panākti. Tas ir ļoti skaidri redzams. Mums pietrūka nedaudz, bet pietrūka tomēr. Gribējām sasniegt vairāk. Šī peer review, tātad uh, līdz līdzīgo kontroli. Uh, ziņojums 2010. Eh, gadā bija daudz ambiciozāk, tas šis ziņojums, un tagad šī ambīcija jau ir samazināta. Tas lielā mērā sakrīt ar Georgu sacīto. Mēs gaidījām struktūrālas reformas, lai tās pirmajā plānošanas periodā tiktu īstenots, un tagad sāksies otrais plānošanas periods Mēs vēlējāmies, lai tajā būtu jau iegu, uh, panākumi, bet līdz šim to nav. Mēs tikai tik līdz dzirdējām no Georga, ka attiecībā uz funkcionāli gaistālu blokiem nav progresa, un tā nu tas ir. Mēs sākam uzraudzīt valsts, e, uzraudzības sistēmu esam pēdējā mēneša gaitā iedibinājuši Un tagad mēs būsim drīzumā apkopojuši visu vajadzīgo informāciju, un tad to arī sāksim publicēt, lai jūs redzētu, kāda ir situācija. E, e, uz nedēļas beigām Limasolā e, mēs ar to varētu nākt klajā. Vēl kas ir noticis. Esam ļoti laba programma ar Eiropas komisiju izveidojuši šai lietai, ko jūs priekšēji pieminējāt sākumā. Tad, ja kaut kas nedarbojas, tad ir jāiesniedz prasība tiesā, komisijai tagad ir procedūra, un ir uzsākt rīcību sistēma ir efektīva, sāk darboties. Tātad mēs dzirdam Eiropas komisijas atbalstu, un tas ir lieliski. Tagad sākam ar lielu uzdevumu. Šeit eh, deputāti var visvairāk varbūt palīdzēt, jo nākamajā atsauksmes periodijā, kas sāks 2016. gadā, tā jau sāks plānošana tagad šogad, un gaidam ieguldījumus plānošanu no visām valstīm, īpaši no trim valstīm, kas pagājušo reizi nedēļ ieguldījumu - Francija, Vācija un apvienotā karaliste. Mēs gaidām no viņiem papildu pūliņus, to esam skaidri viņiem pateikuši, arī komisija to ir skaidri paudusi un ziņojumā tas ir skaidri pateikts, bet arī šoreiz viņi nav pūliņus pie, pielikuši, tādēļ mēs gaidām to vismaz attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Un <clears throat> šim plānošanas periodam attiecībā uz to ir pamats scenārijs. Tātad, ka tiktu minimums sasniegts, bet tad mēs raugamies arī uz struktūrām izmaiņām klausoties jūsu debatēs, mums tiešām uz to jātiec. Tikai tad mums būs īsto ieguvumu. Kas notiks, ja mums viss struktūrāls izmaiņas izdosies panākt, kas ir nepieciešams? Šeit mums darētu noteikti konkrētāk, skaidrāk mērķi. Mēs arī tehnoloģijas izmaiņas scenāriju plānam integrētot sezonu pakotnē Cezāra programmas vadītājiem es sūtīšu vēstuli pieprasot no, līdz 7. Septembri, decembrim visu informāciju, kas man nepieciešama šim procesam, lai mēs saprastu, ko Cezārs gatavoja šajā periodā. Un ceturtais scenārijs ir kombinēts struktūrāls un tehnoloģijas e, grūdienis. E, tas būtu visambicionāzākais scenārijs. Šīs plānšais darbs tiks līdz gada beigām e, pabeigts, un to papildinās, nu, pabeiguši e, plānošanas perioda implementācijas noteikumu komisijai. Un tas ir arī nodots vienoto debešu komitejā. E, šis darbs būs līdz gada beigām beigts. Tad mēs gūstam panākumus attiecībā uz daudzām lietām, pa kurām jūs runājam. Ir ļoti labas darba attiecības starp Georgi Jāru Džembosku un mani. Mēs visu laiku esam kontaktā viens ar otru, konsultējamies par to, kas varētu tikt sasniegts attiecībā uz gaistālu blokiem, bet Eh, projām gaidām no dalībvalstīm daudz vairāk nekā viņi dara pat laban, lai sasniegtu šos eh, augstos mērķus, kas ir noteikti priekšsēd. Paldies, Grifita kungs. Deputātiem ir kādi jautājumi vai komentāri? Man ir viens komentārs. Varbūt tas liekas viss muļķīgākais, acīm redzamākais jautājums, bet es tomēr to uzdošu. Kādēļ dalībvalstis nepilda to, ko tām būtu jāpildīt? Diez vai man jāatkārto tas, ko es sacīju iepriekš. Jūs jau patiesībā par to saci, eh, izteicāties. Jūs jau izdarījat spiedienu uz viņiem. Es vairāk neko nevaru darīt. Es gaidu no viņiem labāku izpildījumu nekā pat laban. Lai pietuvotos vismaz šiem mēķiem, ko viņi paši ir noteikuši sev. Taču standārts eh, rīks mūsu rokās ir diferent Eh, atsevišķās izcenojums starp Eiropu un ASV. Sākuma cena bija 800 eiro lidojumā līdz 2016 gadam, ja viņi izdarīs visu, ko viņi solījuši, būs vairs tikai uh, eh, 690. Bet uh, um, E, man jāsaka, ka arī aviokompānijas šeit nepilda to, ko tām būtu jāpilda. Viņām ir iespējas, kuras tas neizmanto. Tātad e, mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz viņām. Tātad atbildi ir pamatā, tātad šeit ir politiskās e, gribas trūkums galvenais šķērslis laikam, ja? Komisija. Vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Jums nav obligāti jāpiebilst, bet es jums dodu iespēju. Paldies, priekšsēd. Es tikai īsumā apstiprināšu Pēter, Pīteru nu pat sacīto. Cieši sadarbojamies ar Performance Review Body, lai eh, seko tam, ka dalībvalsts izpild to, ko tās ir apņēmušās. Īpaši at, arī attiecībā uz otro atsauksmes periodu, plānošanas periodu, kam mēs tagad tojamies. Vienoto debešu iniciatīvai šie fab bloki Cezāra vis tie ir svarīgi, lai panāktu panākums, un tiešām tas ir arī jāpanāk. Georg. Tikai viena lieta, ko gribētu atgādināt. Manā runā es izteicos par jaunajām institīvām, par kurām ir vērts padomāt. Tāda viena no institīvām bija, kā šos izpildes mērķus padarīt saistošus, jo pašreizējie tiesība akti nav. Uh, nav šos mērķus padarījuši par saistotiem. Tur ir aicināts dalībvalstis pārskatīt savus mērķus, taču, ja valsts nevēlas to darīt, kā trīs lielās valstis rīkojušās, tās to nav darījuši, tad patiesībā komisijas rokas ir sasaistītas. Tātad tas ir viens jautājums, par kur vērts padomāt, kā šos mērķus padarīt saistoši, turpin priekšsēdētais. Pēc eh, manas pieredzes eh, strādājot ar padomu varētu sacīt, ka pilnīgi nav nekādas jēgas, vai šie mērķi ir saistoši vai nē, jo padomu dara, kas viņai ir prātā, viss nosaka politiskas taps jautājumu. Grifita kungs, jautājums, kāpēc uh, aviokompānijas neizmanto šos alternatīvos maršrutus, kas izmaksātu lētāk? Atbildi. Es domāju, jūs man vienkārši tagad uh, liekat sniegt šo atbildi, ko es labprāt stāstītu Limasola sanāksmē. Limasolā es pierādīšu, kā darbojas uh, maršruts starp Amsterdamu un Milānu Un tas patiesībā apceļu apmet līgumu pāri visai Eiropai pirms nonāk no Amsterdams Milāna. Un es domāju, ka zināmā mērā dažām avio kompānijām patiesībā nav tādu tehnoloģiju, kas ļauj uh, izmantot maršrutu efektīvāk. Lielās avio kompānijas ļoti cieši sadarbojas ar Eirokontroli. Un tāpēc saikne kas darbotos ar visiem šīs pakotnes elementiem, virzīt procesu uz priekšu. Tātad vispirms ir nepieciešamas uh, e, sāziņa, lai nu, nodrošinātu, ka šie maršruti darbojas laba, un otrkārt ir arī vēl citas lietas, par kurām vērts padomāt komisija piemēram, tīkla pārvaldniekam ir jābūt eh, pilnvarām pieprasīt, lai avio kompānijas izmanto cits maršruts. Paldies, turpin priekšstādātais. Šiet neviens cits nevēlas uzdot jautājumu, tāpēc es turpināšu. Kā jūs esat paredzējuši eh, veidot saikni ar amerikāņiem un ekšķienu? Jā, ir jau Eiropas Savienības un ASV izpildes sistēma, tā ir daļa no starptautiskās civilās eh, aviācijas organizācijas sistēmas. Mēs zinām, ko viņi dara, viņi zina, ko mēs darām. Eiro kontrolas darbība šeit arī sniedz savu ieguldījumu, un šo darbu nākošu gadu mēs esam paredzējuši uzlabot, lai tad mēs redzētu, kāda ir atšķirības starp abām sistēmām. Paldies! Dievs vien zina, saka Simpsona kungs, ko amerikāņi var izsveicināt no mūsu sistēmas darbības. Ja neviens cits neko nevēlas teikt, tad vēlos pateikties jums abiem, ka bijāt mūsu viesi un katrā ziņā ceru jūs šajā amatā atkal redzēt netik tālā nākotnē komisiju, uzņemiet to vērā. Pateicos par interesantajām diskusijām. Varbūt Limasolā iedzersim kādu alus glāzīti Mm, iespējams, jūs saprotat, man Limasolā būs nepieciešama aizsardzība, tāpat kā jums. Tātad liels paldies, kolēģi! Man nekādu citu jautājumu nav. Gribu tikai sacīt, nākamā sanāksme būs 5. novembrī 2015. Briselē. Protams, ir lielais balsojums par uh, lidostu pakotni pa, pateicos par apmeklējumu, pateicos tūkiem, saka priekšstādātājs uz tikšanos. Paldies!